e iniziare i nostri lavori della nostra prima seduta del 2013. Eh, ieņemiet vietas, sāksim darbu. Pirmā 2013. gada sēde mūsu grupai. Jūs atradīsiet eh, savā failā dokumentu mapē darba kārtības projektu, un ja nav nekādu iebilžu, tad darba kārtībā ir pieņemta valodu režīms atbilst itre komitejas locekļu valodu profilam. Tātad visas mm, klātesošo locekļu valodas ir pārstāvētas. Es vēlētos sveikt itre komitejā. Cilvēku tiesību komiteja palāca pārstāvi, kas šorīt pie mums viesojas. Sveicu arī britu deputātus. Un tad 12.30 viņiem būs uh, sanāksme par uh, ceļa karti 2050. Esat visi sveikti. Es vēlējos paziņot jums, ka rīt sanāksim beigsies no rīta pēc balsojuma. Tātad atcelt ir mūsu pēcpusdienas sēde. Mūsu darbs sākas šorīt, turpināsim darbu šo pēcpusdienu un beigsim rīt darbu 12.30. Tagad sākšu ar Piperkungu, kurš ir sagatavojis atzinumu Kārtība, kādā jāsasniedz jauno vieglo kravas automobīļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam. Mūsu rīcībā šajā diskusijā ir apmēram stunda. Pīperkungam vērts lūdzu. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Tātad stunda laika veltīta būtiskam politiskam jautājumam, bet vienlaikus arī ļoti tehniskam jautājumam. Un dažkārt, protams, liekas, vai mums kā politiskajam iestādēji būtu jāiesaistās tik ļoti tehniskās debatēs, bet Eiropā neretā notiek, ka šīs lietas savstarpēji ir ārkārtīgi saistīts un ļoti daudzi jautājumi mums jāskat līdz pēdējiem arī komitam tehniskajā līmenī. Es vēlēšos, varbūt mēģināšu jums sniegt tādu kopskatu, jautājumus izcelšu vairāk tieši tos, kas ir interkomitejai interesanti. Tad mēs runājam par šiem viegliem kravas automobiļiem, un iespējamo CO2 emisiju samazināšanu. Komisija balkoties arī uz jau iepriekšējo regulu ir arī nākusi klajā ar savu jauno priekšlikumu, tātad numur 502 2011. Un te mēs arī vēlamies uzsvērt vairākas lietas un ciešāko sadarbību, un par to arī visu tad eh, turpmāk runāšu te galvenokārt ir četras lielās lietas. Pirmkārt, mērķu noteikšana. 47 grami kā mērķis, tātad kas tad notiks tālāk pēc 20. gada. Mēs jau tagad vēlamies noteikt laika grafiku un tālāk uzņemties jaunas saistības. Un treškārt, saucamies superkredīti par to, kādā veidā mēs varam īpaši veicināt ārkārtīgi inovatīvu automobīļu nonākšanu tirgū. Un ceturtkārt, te mēs runājam par testu procedūrām, uz kuru pamata. Tad nākotnē mēs veicam šādus aprēķinus. Lūk, te arī ir noteikti speciālā procedūra. Vorschlag, um, Sie bestätigt zunächst mal das Ziel von 107. Tātad eh, komisija nosaka, ka pirmkārt tad ir eh, skaidrs mērķis 147 eh, grami uz CO2 uz kilometri un norāda, ka te, protams, ir galvenokārt, lai nenonāktu mm, gaisā vairāk šādas CO2 emocijas. Un tas nozīmē, ka tad te ir runa par vismaz 905 eiro katrā ziņā Bet, ja piedošana, te, kas viss pārsniedz šos rādītājus, tad tie būtu jāizņem no tirgus aprīts. Nu, garu galā ir jau komisija pasaminājusi, ka no 2014. gada jau tiks noteikti jauni mērķi. Un tātad jau līdz 2020. gadam mēs varam rēķināties ar daudz arī spēcīgākiem mērķiem, bet tad saistoši tie kļūst pēc 20. gadam par superkredītiem, jeb um, šo inovāciju kredītiem. Tad, kad šī regula 2018 beigs savu darbību, tas ir spēkā šī jaunā regula, ko izskatām, un savukārt par testu procedūru vēlos norādīt, ka komisija vēlas eh, noteikt regulāru pielāgošanos mehānismu, uh, lai varētu iekļaut, protams, jaunāko tehnoloģiju attīstību un balstītos uz pašu aktuālākās tehnoloģiju bāzes. Turpmākos aprēķinos. Tagad vēlos pievērsties katram atsevišķam punktam un arī esmu izskatījis jau iesniegtos grozījumus. Tātad šis noteiktais mērķis 147 grami. Mēs uzskatām, ka ar vien tas ir ļoti ambiciozs mērķis, lai to sasniegtu līdz 2020. gadam. Jo tikai pirms diviem gadiem par to vienojamies ļoti sarežģītās sarunās, un tikai tagad komisija ir apstiprinājusi to reālo īstenojamību tehniskā ziņā. Un līdz ar to, mūsuprāt, šis mērķis ir reāls, bet Jautājums tad, kas ar to saistās? Kāpēc uzreiz jau mēs mainām vispārēju uzstādīto ceļu kārti, eh, šo virzību? Mūsuprāt, šobrīd nav nekāda pamata no jauna uzstādīt kaut kādus vēl ambiciozākus mērķus. Un tas ir gandrīz kā špagatsolis šobrīd. Ja mēs pieprasām nozarei, industrijām nāklā ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas taču nozīmē arī milzīgas papildus izmaksas, Jo nu, galu galā arī visus automobīļus, kurus mēs attīstām, tad arī mēs domājam, ka nozarīt, protams, ir jāveido tādā veidā, ka tirgus viņus pērk. Un vienlaikus mēs vēlamies nodrošināt, lai tās cenas tomēr ir tādas, ka Eiropieši izvēlas ar vienu Eiropas auto. Un tādēļ arī pirmajā regulā mēs mēģinām jau noteikt šādu samērīgu plānu, un es domāju, ka tāda vēl nav laiks pievilktas vēl šīs skrūves ciešāk pievilkt. Tātad, ja mēs vēl vēlamies papildus noteikt stingrākus mērķus, nu, te vairs nav īsti skaidrības, vai mēs varam balstīties uz absolūti zinātniski pamatotiem datiem. Līdšanējie pētījumi balstījās uz 2007. gada datiem, un tātad tas bija pirms finanšu krīzes, un arī datiem 2010. gadā pēc finanšu krīzes. Nu, tas ir tikai tāds moments uzņēmums, un skaidrs, ka šobrīd mēs nevaram vēl uzlikt lielākas saistības nozarei. Tas nebūtu vairs leģitīvi. Tātad mēs iestāmies par to, ka jāatbalsta līdzinējais noteiktais mērķis 147 grami. Pēc 20. gada. Nu, par to droši vien tagad ir pāragri runāt un noteikt kādus citus mērķus. Mēs uzskatām, ka šie 147 grami šobrīd ir aktuālais mērķis, un tas ir ļoti sarežģīti, daudziem ražotājiem to iekļa, ievērot, un lai viņi iekļauties arī šajā fāzē. Un, ja mēs tā jau gribētu pēc 20. gada noteikt konkrētus mēķus, tad sanāk, ka mēs jau mēģinām šobrīd steigties priekšā tehnoloģiju attīstībai, un tas, kas šobrīd jau ir um, attīstības stadijā, uh, auto industrijā, nu, tur nevajadzētu to visu tā sākt apšaubīt. Tātad, attiecīgi par mēķiem pēc 20. gada, es domāju par šiem jautājumiem, uh, varētu mēs sākt runāt 2018. gadā. kad mums būs pieejama jaunākā tehnoloģija un informācija. Tālāk par um, superkredītiem. Nu, par to, kā tad mēs uh, veicinām jauno produktu laišanu tirgū. Uh, Mēs uzskatām, ka šāds superkredīts mums ir jāpatur un jāizmanto. Tā vienlaikus klālpo gan kā stimulu sistēma pašai nozarei, gan arī, arī visu to produktu, kurus mēs vēl ilgi neredzēsim tirgu, bet tad vismaz tādā attiecīgi zinātnes nozarei viņus attīsta. Tālāk par testu procedūrām. Tad šeit tika attīstīts jaunas procedūras. Un mēs redzam, ka arī komisija vēlas izveidot, lai arī jau līdzinējo pamatu procedūru varētu visu laiku pielāgot. Un tādā ziņā um, ir jāskatās, lopams, lai būtiski elementi saglabātos un nebūtu tā, ka, jā, šīs izmaiņas, bet nebūtu tā, ka viss vienmēr veidojas no jauna. Nu, lūk, tie ir būtiskie lai, um, aspekti, uh, Un, nu, jā, svarīgi vairāk nedaudz garumā. Nu, mums, protams, ar vienu ir vēl 3,45 minūtes laika. Tātad motīva, par ko la šā. Liels paldies! Paldies, ka arī ievērot savu laiku, bet, nu, mums ir arī daudzi vēl citi, kuri pieteikušies, Krāmerkungs, piemēram. Aldis Jānu referents. Jā, ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Als... Paldies, priekšsēdētāji, kā Alce ēnu referents um, Rūpniecības uh, komitejā. Es ļoti rūpīgi izlasīju Markus Pipēra sagatavoto ziņojumu, un daudzos jautājumos absolūti piekrītu. Neatkārtošu visu to, ko viņš teica, bet tomēr izdarīšu tādu kopsavilkumu, jo tas reiz ir, ir kompromiss, ko esam panākuši viegliem krāvas auto, bet mēs uzskatām tiešām, ka šis sadarbs būtu pāragri, e, jau sākt runāt par jauniem mērķiem pēc 2020. gada, jo tikko divi gadi ir pagājuši, kad ļoti smagās sarunās, ļoti smagās, mēs panācām šo kompromisu 147 grāmī. Un ja mēs zinām, ka vieglajiem kravas auto ražošanas cikls ilgst aptuveni 10 gadus, ja ne pat ilgāk, tas ir daudz ilgāk nekā pasažieru auto, un tas nozīmē, ka jau tie e, produ, mm, tad tie automobiļi, kuri būtu tirgu 2020. gadā, jau šodien viņiem būtu jābūt ražošanas apritē vai nu vismaz tūlīt jau īsi pirms laišanas tirgu. Tātad, ja mēs veicinām produktu ciklu, mums jāuzņemas kā politiķiem arī sava atbildība. Lai tagad mēs te sāktu cilāt jau 2020. gadu mērķus, nu tas nebūtu pieļaujami. Turklāt ir jau daudz pētījumi, kas saka, it kā varētu arī būt vēl labāki mērķi, Otri pētījumi savukārt, citi pētījumi saka, ka jau šobrīd tas mērķis ir pārspīlēts. Lai, kad mēs nevaram teikt, balstoties tikai uz nāciskiem datiem, mēs varam izdarīt absolūti skaidru e, secinājumu. Tātad mums šobrīd jādara tas, kas mums arī ir šobrīd jau noteikts likumā. Un likumā ir, mēs noliekam, ka nosaskaņā ar izmaiņām to be confirmed 2020. gadā Un komisija pasaka, tad starplaikā, vai šis mērķis vispār ir realizējams. Un komisija nu pati pateiks, ka šis mērķis ir realizējams, bet viņu nevajag grozīt. Tātad tas, ka mēs runājam par 2020. gadu un šis mērķis paliek, tad tas lai paliek. Tātad, jo mēs runājam par jauniem produktiem, jauniem arī testu cikliem. Un tas ir akadēmisks uzdevums, drīzāk matemātisks uzdevums. Pirmkārt, ja mēs runājam par testa ciklu, un mēs par to politiski arī runājam, ja šis testa cikls pabeigts, tiks pabeigts pirms tam, kad jau mēs sāksim runāt par jaunajiem CO2 emisiju mēķiem pēc 2020. gada un matemātiskie mainīgie izmainās vispār, tad arī mainās, protams, datu bāze. Tādā situācijā, protams, tam ir netieša arī ietekmē uz vispārējo auto parku un CO2 emisijām. Uh, Tas būs tāds vispārējais klimata pārmaiņu tad jautājums, bet par to mēs sāk nevaram runāt. Pirmkārt, ir jābūt skaidri noteikšam šim testa ciklam, pirms mēs varam noteikt CO2 emisiju ciklu mērķus. Attiecīgi viegliem kravas mēs nosakām arī atsevišķus superkredītus un tos piešķiram dažādos līmeņos, arī daļēji pat dalībvalstīm. Un tas ir viss virzīts uz to, lai izstrādātu jaunas alternatīvas, jau domājot par Eh, so posmu pēc 20. gadā. Iespējams, ka mēs pat nezinām, kāda varētu būt dzinēji, kāds varētu darboties 20. gadā. Tāpēc ļoti sabrī, svarīgi, ka šobrīd jau mēs piedām alternatīvas. Un tāpēc ļoti svarīgi izstrādāt precīzi ļoti labu likumdošanu. Ja mēs arī, arī to šādu superkredītus piešķiram vieglajiem eh, pasažieru auto, tad arī vieglajiem kravas auto tādu tieši būtu jāvirza ja mēs domājam arī par to, ko mēs domājam arī par tiem, kas īpaši darbojas pilsētā, pārvar tikai īsas distances un tā tālāk, tieši tāpat kā vieglajiem pasažieru auto. Tātad mēs absolūti uzskatām, ka arī šādi superkruidīti, šādi bonus, jeb stimuli būtu absolūti svarīgi arī šādiem viegliem kravas auto svarīgi. Un es atbalstu šeit arī katrā ziņā Bet, nu, ir atsevišķi grozījumi, kurus es, protams, vēl iesniegšu, bet tādā ziņā nav nekāda pretruna vai absolūta opozīcija viņa pozīcijai. Paldies. Novski. Paldies, Težinovska kungs. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. E, já bych chtěl velmi ocenit jako stínový zpravodaj. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ECR, ANO referents, es vēlos arī um, atzinīgi novērtēt kolēģi sagatavoto pieeju. Manuprāt, tā bija ļoti saprātīga. Mums jāsaprot, kā viegliem kravas automobiļiem ir absolūti skaidri tieši ietekme uz arī Eiropas konkurētspēju un e maziem vidiem uzņēmumiem. Tādēļ ļoti šāds spēcīgam um, ekonomiskā ietekme ietekmēt ne tikai auto nozari, bet arī visu uzņēmē darbību. Bieži vien mēs tieši vēlamies visu laiku sniegt atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem. Kādā veidā to varam darīt? Lūk, šis ir skaidrs arī piemērs. Manuprāt, 47 grami ir absolūti nepārkāpjamā robežšķirtne vērtība, un nedomāju, ka būtu pieņemami mēģināt vēl kaut kādā veidā panākt vēl papildus samazinājums. Tālāk par testu cikliem. Atbalstu, ka jās, jāpieturas pie noteiktā cikla. Mums šobrīd nekādu citu jaunu datu nav mūsu rīcībā, lai sāktu tagad mm, te apskatīt savādāk to. Superkredīti arī šī pieeja, manuprāt, ir. Nu, mēs nevaram, protams, pateikt, kāda varētu būt absolūtā prioritāte tālāk, un kā tad mēs varam ietekmēt šeit tālāko cik, tehnoloģisku attīstību. Nu, es domāju, ka tieši ar šādiem superkredītiem mēs varam to veicināt. līdz 20. gadam, nu jā, tagad Protams, ka šobrīd ir viens plānošanas veids, un 20. gadā mēs redzēsim, kāds ir attīstījies. Attiecīgi eh, viegliem kravas automobiļiem. Tātad es apzinīgi vērtēju šādu ļoti sa, sa, līdzsvaroto, saprātīgo pieeju, apzinoties arī, cik sarežģīts ir ekonomiskā situācija Eiropā. Un es esmu gatavs sadarboties arī turpmāk. Bēdies. Prodikungs. Paldies, priekšsētājs kundze. Diemžēl man Brenkungs, kas ir grupas ēnu referents, nevarēja ierasties, jo uh, sātīksme ir nedaudz bloķēta. Tad viņa man lūdza izteikties viņas vārdām. Pavisam īsi. Van Brentkundze piedāvā atbalstīt mērķi 2025. gadam, saglabājot mērķi 2020. gadam 147 gramus kilometru. Un tad arī viņa atbalsta to, ka tiek pārskatīts uh, uh, šīs uh, testa cikls un arī superkredīti. Es domāju, ka kopumā, un tas ir mans personīgais viedoklis, šīs dokuments ir diezgan izaicinošs. Un varētu paredzēt dažādas mudinā, mudinājumus arī, piemēram, hibrīda automašīnām, kas jau praktiski ir uh, tirgūm komerciāli. Daudz jau tāds ražo. Un arī viņiem tas varētu tikt piemērots, jo lielākā daļā mēs šeit runājām par uh, autotransportu, kas galvenokārt tiek izmantots urbānā vidē un arī vīzu viņiem varētu piemērot šo evolūciju. Paldies! Liels paldies, Prodikungs! Nedēļ kvadrēs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir zināms, ka transports uh, veido vienu piekdaļu no visām Eiropas Savienības emisijām, jo īpaši uh, ceļu transports, kas veido 75% no šī emisiju avota. Komisijas priekšlikums ir jāatbalsta, jo te tiek runāts par vienu no galvenajām problēmām un mērķiem, kāda ir mūsu enerģētikas politikā noteikti līdz 2020. gadam. Komisija apstiprina to, ka 2020. gada mērķi 147 gramus kilometru. Is, is feasible. And, uh... Tas ir labs mērķis, un ar šīm uh, Un tādējādi mums būtu jādara viss, lai varētu atbalstīt industriju šajā tranzit, eh, šajā pārējais periodā. Pīperkungs izstrādāja līdzsvarot ziņojumu un eh, atzīst, ka mērķis, kas ir noteikts 2011. gadā, tas jau ir ļoti ambiciozs. Un to nevajadzētu grozīt. Konstanti Pārskatot uh, šos mērķus, tas rada neskaidrību, sajukumu pašā rūpniecībā, un tas, protams, arī atbaida inovācijas un nodara kaitējumu mūsu konkurētspējai pasaules līmenī. Lai izveidotu jaunus mērķus, pēc 20. gada piekrītu arī šeit Pīperkungam par to, ka mums tiešām būtu jāpagaida pēc. Uh, jāsagaida, lai tiktu harmonizēta šī vieglo automašīnu uh, standartizācija pasaules līmenī. Un atbalsts arī piepirkums sacīto arī par maziem vidējiem uzņēmumiem, kur nodarbojas ar uh, tātad šiem uh, vieglajiem kravas automobīļiem, kā arī viņi ir jāatbalsta. Ja sasniegsim šos mērķus, tad uh, tas palielinās par 10% uh, eh, jauno automobīļu, kraus automobīļu cenas. Līdz ar to būsim vēl piesardzīgāki. Nevajadzētu noslogot mūsu uzņēmumu šajā krīzes periodā. Paldies, priekšsētājs kundze. Liels paldies Vidāla kvadras kungam. Tagad Džerekungs, lūdzu. E, emisija CO2 to Paldies, priekšsēdētāji. CO2 emisijas, ko rada vieglai krāvas automobīļi. Bet nu, tas skaidri tomēr arī apliecina to, vai vispār šie auto ir tādi nu, ekonomiski izdevīgi paši par sevi. Un nu, es nerunāšu tālāk daudz par klimatu pārmaiņām, bet CO2 emisijas kopumā tomēr arī mums liek arī nodrošināt citas kalkulācijas aprēķinas. Tātad nevajadzētu ņemt tikai uh, ņemt vērā CO2 emisijas, kas rodas auto darbības rezultātā, bet arī tā ražošanas ciklā. Galu galā. Šeit gan Eiropa nemaz nav vairs vadošā, jo Eiropa nedod nepietiekamo stimulu zinātnes un inovāciju attīstībai. Mēs redzam, ka šī um, vairs nav absolūti nodrošinājusi nepieciešamu vidi. Un daudz, kas arī atkal mainās, piemēram, Fiats savas rūpnīcas no Polijas pārceļ atpakaļ uz Itāliju. Nu, mēs skatāmies, protams, um, kā tālāk attīstās, uh, gan, kas notiek ar um, pašiem automobīļu korpusiem, ar, ar uh, riepām, ar dzinējiem. Nu, mēs redzam, ka jaunie dizaina risinājumi ir pieņemami, pieejami arvien biežāk. Te ir vesela tāda eh, zinātniskā revolūcija, un tieši tāpēc es skatu, ka šis dokuments, ko es sagatavojis, arī kolēģis ir ļoti labs, un tas balstās, protams, komisijas sniegtiem datiem. Paldies, Rēkungs. Frau Vorsitzende, liebe Kollegen, liebe Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Viss ir simtprocentīgi pareizi tas, ko sacīja kolēģi. Jo, ja mēs kā rūpniecības komiteja nopietni vēlamies atbildēt uz jautājumu, kādā veidā mēs varam nodrošināt, ka Eiropa nākotnē arī ir rūpniecība un ka tā funkcionē, un līdz ar to arī jāsaglabā darba vietas, nu, tad katru reizi, ja mēs runāsim par papildus slogu, tad mums ir jāpieņem lēmums, vai tas ir pareizi, vai tas pamatoti, un vai tā ir īstajā brīdī. Uh, Katru reizi, ka ik pa pusgadam mēs pārskatām iepriekš pieņemtos lēmumus un vēl vairāk tad piegriežam skrūvis, tas nav gudri. Tā nav nekāda saprātīga līdzība, tā nerada paļāvību un tas kādā ziņā arī. Nu, mēs redzam, ka nozare var pam, rūpniecību par patiesībā teikt. Jūs mūs neatbalstat, mēs tikai visu laiku saskaramies ar sarežģītākiem apstākļiem. Manuprāt, pareizi būtu noteikt šādu spēcīgu signālu un arī tagad skaidri pateikt. Mēs pārtraucam šos papildu mērķu noteikšanu Eiropas rūpniecībai. Tas ir nepareizi, tā ir kļūda, un tieši tāpēc tā ir, tas ir skaidri jāpasaka, un iepratim komisijai jānostājas un jāpasaka, tas nav pieņemami. Un vispārējais, ko sacīja tehniskā ziņā, kolēģi ir visi pareizi, Un tad es arī uzsveru, ir jānogaida reāla attīstība, un tad varam rīkoties. Otkārt, es nevaru saprast, kā kādam var ienākt prātā, ka inovācijas, tehniskās izmaiņas, kas ir vēstas to, lai nodrošinātu vidas aizsardzību, kā šīs lietas vispār var neierēķināt. Katrs taču, kad šo runā par tehnoloģiskajām progresām, tas taču panāk papildus arī eh, bonus punktus. Tas taču ir tik pašsaprotamu Es domāju, šī pieeja ir absolūti pareiza un tā jāsaglabā, tur nav ko grozīt. Paldies. Grāce. Paldies, Mēnīna kungs, lūdzu. Mēnīna kungs. Paldies, priekšstādātāji. Par ko mēs tieši runājām? Vai tikai par tehniskām normām, standartiem vai Eiropas pilsoņu veselību? Ja, ja, nevar apstriedīt to, ka CO2 kaitē cilvēka veselībai, un, ja tas tā ir, tad mūsu likumdevēja loma būtu pastāvīgi strādāt, lai samazinātu CO2 emisijas un rīkoties tā, lai pasargātu Eiropas pilsoņus tajā pašā laikā. Protams, industrija nav m, mm, tāda mašinērija, kas piemērojās ik eh, dienas un kurai nav nepieciešama Eh, vīzija, bet nu, par ko tad mēs runājam? Mums tiek teikts, ka būs dārgāk eh, veikt nozīmīgus testus, eh, nemirkli nesalīdzinot to, cik tad uh, tas maksā industrijai. Ja mēs salīdzinām testu maksu, lai uzlabotu uh, pilsoņu veselību un uh, to, ko uzņēmumi un bankas mm, izlieto kā līdzekļus, tad mēs Drīz redzēsim, ka investīcijas e, drošības un e, veselības e, jomā ir simts reizes mazākas nekā maksu iekasēšana no uzņēmumiem. Un mēs esam mazāk par to, lai teksts būtu balsots par un lai kvotas būtu noteiktas gan šodien, gan rītdien, tā lai vēl mm, konkurētspējīgāku padarītu Eiropas rūpniecību, jo nav noliedzams, ka. Uh, pasaule iet uz to, lai rūpniecībā radītu mazāku piesārņojumu turpmāk, un katrs piesardzības pasākums Eiropā, katrs uh, iespēja iegūt laiku būs priekšrocība pret pārējo. Ir arī svarīgi saprast to, ka ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu mazāka CO2 emisiju virzienā, tad mums ir jābūt eh, vispārējam plānam, bet mums tāda nav. Um, ir arvien vairāk eh, kravas mašīnu uz ceļiem, un, kā kolēģis teica, tas ir 70% no CO2 emisijām Eiropā. Tātad mums nepieciešams kopējs vispārējais plāns, kas nosaka gan pilsoņu aizsardzību, gan arī iespēju rūpniecībai pielāgoties, bet jo īpaši neslēpties aiz fakta, ka tas dārgi maksās, jo, ja mēs salīdzinām to, ko bankas ņem no rūpniecības un to, ko. Um, um, to, kā tas izpaužas veselības jomā, um, tad to nevar salīdzināt. Langenkungs. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Ja mēs ievērojam vieglo kravas auto izmantošanas un ražošanas ciklus, tad nav nekāda pamatojuma grozīt 147 gramus, kā noteikto mērķi 2020. gadam. Tur ļoti stabili tas vēlreiz apsaka, un to arī Piperkungs pasaka, ja arī mēs par to vienojamies pirms diviem gadiem, tad tas arī jāatbalsta un pie tā jāpieturas. Tur nav neko šūpot tagad laiks. Tas ir absolūtais izējas punkts, un, protams, jānodrošina arī stabilitāti, runāt par arī šeit eh, ražotāju stabilitāti. es karāsņi arī vēlos uzrā, arī daudz, kā dažu vārds pateikt par to, kā mēs varētu rīkoties pēc 20. gada. Railkungs, es jums piekrītu, ka inovācijas, tas, ko mēs veicinām ārpus šī ikdienišķā, tas ir vēl jāuzlabo. Mums ir papildus arī noteikts ekoinovācijas, un šobrīd ir vai skandāls, ka vispār ir reģistrēta tikai viena vienīga ekoinovācija, ko ir it kā rosinājusi komisija tas ir absolūti nesaprotami, nepieņemami. Mums ir jāveicina papildus jaunas idejas. Un šeit superkredīti, piperkungs, par ko jūs runājāt. Tātad tas ir stimuls, bonus, papildus vēl ieguldīt jaunas inovācijas. Un es nezinu, vai šeit būtu pareizais skaits 100 tūkstoši auto vai tas ir pareizais skaits. Es domāju, ka mums jāskatās, kādā veidā mēs varam tiešām veikt, eh, veicināt inovāciju attīstību. Un tad vēl par dzīvi posmu pēc 2020. gadā. Mums ir, ir jāskatās, kādus soļus mēs speram. Nu nav nekādas pamata šobrīd tā no zila gaisa, uh, pagrabt kādu skaitli. Tā būtu tīrā spekulēšana tikai. Bet ir skaidrs jāpasaka cits. Jautājums ir, vai būs vēl cits pārbaudas cikls. Mēs jau par to esam daudz diskutējuši, un tāpēc skaidri jāpasaka. Ja līdz 2020. gadam nebūs jauna pārbaudas cikla, tad mēs balstamies uz iepriekšējā cikla un viss. Un tāpēc arī vēl, kas veidosies pie 2020. gada, tur jābūt ir absolūti skaidrībai, nevis kaut kas jārauj no zila gaisa. Paldies! Grazie! Paldies! Un tagad bija par kungam vārds. Un pēc tam izteiksies komisija, arī pēc nākamā ziņojuma. Izteiksies komisija. Jā, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ar lielu, protams, vairākumu kolēģi atbalsta un daži kritiskie punkti, kurus izsacīja sociālisti un demokrāti un zaļie. Mēģināšu arī uz to reaģēt. Tas, ko sacīja Langenkungs, 100 tūkstoši, nu vai tas ir pārlieku liels skaitlis, arī par to vēl varētu diskutēt. Procedūra pat par sevi Protams, tad ir jāskatās, bet eh, kādās viņa ierosinājums šobrīd ir balstāts uz um, zināmas bāzes un kādās viņa priecāšos par turpmāko sadarbību. Bīni, grāt. Paldies. Vēlos atgādināt, ka 30. janvārī grozījuma iesniegšanas termiņš 12. būs sanāksme, lai varētu runāt par eh, šiem grozījumiem. Itre balsojums notiks 19. martā. Un tagad skatīsim Fionas Hall ziņojumu. 5 minūtes, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti interesanti ka mēs noturam debats par CO2 un fondiem, jo ir līdzīgi jautājumi, bet arī tomēr par CO2 attiecībā uz zato transportu ir arī dažādi nosacījumi. Arī tātad uz šiem vieglajiem automašīnām galvenais jautājums ir par to, cik lielā mērā aut šis autotransports uh, ražo uh, Uh, emisijas. Tā ir apmēram 1,8 daļa no visām emisijām. Ja mēs uh, vēlamies kļūt efektīvāki, tad uh, mēs palīdzam patērētājiem uzņēmumiem ietaupīt naudu un arī aizsargājam sevi no problēmām, kas ir saistītas ar naftas produktu uh, importu. Komisija arī aprēķināja, ka uh, labums ekonomikai varētu būt 27 miljoni eiro un 36 miljārdi līdz 30. gadam. Ja mēs īstenosim šos ekonomikas pasākumus autotransporta nozarē, pirmā lieta ir tāda, ka tās ir labas ziņas. Uh, jo 2009. gada regula darbojas. Pasažieru auto transporta emisijas ir ātrāk samazinājušās kopš regulas stāšanās spēkā, un mēs sākām tad, ja tas nav saplēs, tad nevajag labot. Un tāda bija, tāds arī bija galvenais princips, kad es uh, izstrādāju šo ziņojumu. Jums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, nevajadzētu pārāk daudz te labot līdz 20. gadam, jo tas jau ir pavisam uh, tūs uh, periods. Uh, Viena lieta, ko es mēģināju darīt, ir audzēties tālāk par 2020. gadu. Šis ir brīdis, kad mēs eh, varam, piemēram, jau skatīties 25. gadā līmenī. Šeit jābūt piesardzīgiem, mēģināt izmainīt pārāk daudz komisijas priekšlikumā līdz 20, 20. gadam. Vispirms par uh, eh, 25. gada mērķiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu runāt par 2025. Eh, gada līdz eh, UNICEF ziņojums tiek publicēts par testa ciklu, jo mums nav nekāds kontrols par šo ziņojumu izstrādi. Tas, ne, tas varētu būt eh, izstrādāts 17. gadā, 18. gadā vai pat vēlāk, un tā ir problēma, jo lielais vēstījums, kādu mēs saņēmām arī no uzņēmumiem šogad laikā, ir paredzēt nepieciešamo laiku, lai varētu pielāgot pielāgoties jaunajiem tiesību aktiem Eiropas līmenī. Tādēļ es domāju, tas ir ļoti liederīgi eh, norādīt, eh, kādā virzienā mēs eh, dodamies. Industrija pieņem to, ka mēs vienkārši vēlamies uzlabot ekonomiskos ietaupījumus autonozerē. Un tātad šie um, 70 grāmi 25. gadā tas nav ļoti strikts mērķis, ir analīzes, kas piedāvā vairāk. Mēs iesakām ko tādu, ko var sasniegt ar 10% vieglo automašīnu un augstāku procentu hibrīda automašīnu, un tas varētu maksāt. Uh, um, vairāk nekā 1000 eiro par uh, uz vienu automašīnu. Un arī visa autotransporta izmantošanas laikā ir, uh, uh, būs novērojami ietaupījumi. Tātad tagad mums vajadzētu runāt par 2025. gada mērķiem. Otra lieta. Izmaiņas, ko piedāvā no komisijas priekšlikuma, attiecas uz superkredītiem. Es nevēlos mainīt to, ko saka komisija līdz 20. gadam. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir labs šajā sakarā, bet ir satraukumi par superkredītiem, par to, kā tie tiek izstrādāti. Es domāju, mēs visi saprotam, ka ražotājiem ir nepieciešami mudinājumi. Ir ļoti grūti uh, veikt šo soli un sākt ražot šo zem karb, uh, oglekļa automašīnas. Ir nepieciešami mudinājumi, bet ja tie netiek paredzēti, tas samazina šo mērķi. Uh, ja ir sistēma, kur ir uh, tātad elektriskais auto, elektroniskā automašīna, um, kas maksā divreiz dārgāk par parasto automašīnu, tad mēs samazinām šo mērķi praksē. Arī um, e, amerikāņi paredz mudinājums, bet viņiem ir tāda flexible mandate sistēma, kur viņi paredz uh, mērķus visiem ražotājiem. Uh, Un, ja viņi pārsniedz šo mērķi, tad viss eh, emisiju mērķis tiek samazināts. Tātad tur ir mudinājums. Ja viņi nesasniedz mērķi, tad viņiem ir jādara vairāk ar tradicionālajiem automašīnām. Sākot ar 2020. gadu, es iesaku rīkoties tieši tāpat un nevis izmantot superkredītus. Un es zinu, ka ir ļoti daudz diskusiju un pretrunu par superkredītiem. Es zinu, ka pēc 20. gada būtu liederīgi, ja mums būtu jaunas idejas. Minēja arī testa ciklu. Ir ļoti liela problēma ar to, um, arī manā vēlēšana apgabalā cilvēki vienkārši netic šim teistu ciklam, jo tas neatspūgļu reālo situāciju. Arī nu sev um, process ir lēns, komisijai jānāk klajā ar uh, visai laicīgu pārskatu un jārau, kādā veidā mēs šo testa ciklu varam padarīt tādu, lai tas atspūgļotu reālos uh, braukšanas nosacījumus. Un, lai būtu arī neatkarīga pārbauda. Jā, tas neatspoguļojas testa ciklā, tad ir nepieciešams pēc tam neatkarīgs izvērtējums. Un visbeidzot, kā mēs izmēram šos, šie, šīs emisijas? Mēs ņemam vērā masu. Komisija daudz runājusi arī par uh, uh, šo pēcnospiedumu uh, aspektu. Tātad, ja jums ir sešu bērni, tad ir jābūt lielam automašīnai un tam līdzīgi. Tātad tāda ir apsvēruma, ka cilvēki iegādājas automašīnas. Es nesaku, ka mums eh, tagad tas ir jādara, bet sākot 2025. gadu mums ir jāizmanto šis tāds nospiedums un lai ražotājiem būtu iespēja tātad jau iet tagad arī, ja viņi vēl šajā virzienā. Paldies! Paldies, Hals kundzei, Prents kundze. Mijn excuses. Ik had er ook bij het vorige um, dossier moeten zijn, maar het... Paldies, es vēlējos atvainoties, jo es labprāt būtu piedalījusies sanāksmē jau no pašas sanāksmes sēdes, bet ir zināms transporta problēmas eh, saistībā ar klimata apstākļiem. Kolēģis vienmēr izmantoju sabiedrisko transportu, jābūt mm, loģiskam savās izvēlēs un dzīvesveidām. Šis ir jautājums ārkārtīgi svarīgs, kam ir liela ietekme uz mūsu rūpniecību. Ir eh, svarīgi secināt, ka mašīnas rūpniecība izmanto praktiski nesagraujamus argumentus un ir ārkārtīgi svarīgi būt ambicioziem savos mērķos. No vienas puses mums ir jānodrošina Uh, drošība rūpniecībai, jāzina, kāda ir viņa firmas zīme, un no otras puses mums jābūt ambicioziem tā. Un ko tas tieši nozīmē? Pirmkārt, uh, nospraustie mērķi 2007. gadā automašīnām, pie tiem ir jāturās, te ir jābūt tiesiskai drošībai. Rūpniecībai jāzina, kādi ir mērķi, un uh, tam pretī mēs arī virzāmies, un tas attiecas uz lielāko daļu uh, rūpniecības darbinieku, kas šķiet neiebilstam. Mēs vēlamies nospraust mērķus 2026. gadam, un mēs ejam vēl tālāk. Mēs rūpniecībai sakām, kam pretī mēs virzāmies, un tas ir neatkarīgi no tā, kas notiek ar testa cikliem. Mums ir gana daudz zinātnisku faktu, uh, kas palīdzēs definēt nākotnes mērķus, lai stimulētu tehnoloģiskās inovācijas un raudzītos, lai rūpniecība zina, pie kā pieturēties. Un mēs daudz runājam par ekokoncepciju, ekodizainu. Un, protams, tika runāts par visu, kas saistās ar superkredītiem. Īstenībā nevajag uh, izliet ūdeni kopā ar bērnu. Metodes un sistēmas var darboties, bet tās ir jāpiemēro un tas ir jādara stimulējot inovācijas, bet noteikti nevajadzētu rūpniecībai ļaut te ienākt pa aizmugures durvīm un ļaut nesodāmi eh, ražot eh, automašīnas, kas eh, ļoti piesārņot vidi. Tātad eko dizaina, eko jautājumi, tas ir ļoti vērtīgi un tas ir jāpiemēro eko um, izaugsmas veicināšanai. Uh, Un vēl arī fakts, ka mums ir ārkārtīgi daudz grūtību ar testa cikliem. Noteikti jāpanāk tas, ka lai testa cikli piemērotos situācijai un citus argumentus sniegs grupa vēlāk. Čedokungs. Paldies, priekšsēdētāji. vēl šorīt eh, Francijas eh, preses izdevumos ir jautājums par iespējamo automašīnu ražošanas uzņēmumu slēgšanu Renault konkrēti, kā tas ir kontinentā kopumā, un eh, mēs redzam, ka situācija ir tāda, kurā jautājums Eiropai ir, vai mēs ļaujam ar automašīnu uh, ražotājus pašiem tikt galā ar pārāk lielas kapacitātes krīzi, krīzi, kad samazinās pieprasījums un starptautiskās konkurences krīzi. Vai arī Eiropa pārņem šo jautājumu savā ziņā un veicina auto tirgus modernizāciju un modernizē arī ražošanu. Nu, tiesa, kad mēs uh, Tikamies ar eh, auto ražotājiem par šo jautājumu. Gandrīz visi bez izņēmumam. Eiropas asociācijas ietvaros teica, ka jāpiesargās no jauniem, jauna regulējuma, kas vēl vairāk apdraudētu mūsu rūpniecību. Un argumenti ir tie paši, kas izskanēja pirms pieciem gadiem, kad bija jautājums par šīs direktīvas, par šīs regulas izstrādi. Tātad šajā situācijā mums ir politiska atbildība un jāskatās, vai mēs dodam rūpniecībai kādus kredītus iespēju pašiem domāt, pašiem tik galā ar šo situāciju, vai mēs cenšamies sniegt savu risinājumu. Es iestājos par otro risinājuma veidu, kas balstās uz visām ekonomikas datu analīzēm par iespējamo pozitīvo rezultātu, kādu varētu radīt spēcīgāki stimuli automašīnām, kas e, emitē mazāk CO2 un e, patērē mazāk. Kad mēs skatāmies e, pētījumus, kādi veikti valstīs, mēs redzam, ka inovācijas dzinējos, kas ir efektīvāki un mazāk patērē enerģiju, kas eh, mazāk eh, veido CO2 izmešus, tas nāk par labi gan mm, ražotāju kapacitātei, gan arī mm, darbam, nodarbinātībai. Tā ir laba ziņa šai ziņai. Tas ir arī labi Eiropas līdzsvaram. Uh, naftas importa ziņā, un tā ir laba ziņa arī mūsu eksportam automašīnu ziņā, kas būtu modernāki un kuri varbūt atrastu plašākus tirgus jaunajās attīstības valstīs, ja vien mēs nekoncentrējamies uz to, kā ekspertām. Uh, eksportējam eh, tos automašīnus, kas ir tikai eh, bagātiem ļaudīm domātas, un mēs eh, atsakāmies no daļas mūsu ambīcijām. Tad ļoti skaidra ekoloģiskā nots šajā jautājumā mēs atbalstām 2020. gada pārskatīšanu, tā lai būtu attiecīgi grami, un mēs arī iestāmies par to, lai būtu atkāpe no tā, lai tiktu svītrotas superkredīti, un mēs atbalstām arī pārskat testa ciklus par šīm emisijām, jo tas par nelaimi veicina status quo saglabāšanu tā vietā, lai veidot ambīcijas. Tazanāska kungs, lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně. Já, eh, protože už vlastně... Paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšējā ja darba kārtībās punktā mēs arī skatījām līdzīgu jautājumu, bet šeit tomēr joma atšķiras. Es piekrītu, ka šis ir ļoti sarežģīts lēmumu pieņemšanas process. Vai mums būtu jābūt uh, ambiciozākiem no šīs formālās puses, paredzot tādus striktākus pasākumus, vai arī būtu jāparedz lielāka brīvība pašam tirgumu. Vai būtu jāņem vērā tas, ka cilvēki vēlas iegādāties uh, automašīnas, uh, ietaupot naudu par degvielu un tam līdzīgi. Uz visiem gulstas ekonomiskais spiediens, tas ir skaidrs. Šīs diskusijas ir par to, kas tad ir labāk no taktiskā viedokļa. Es tomēr ieteiktu būt piesardzīgiem. Es nedomāju, ka vajadzētu mums iet pašlaik tālāk, ļoti tālu administratīvo pasākumu jomā piekrīt šeit referents kundzei, kā nevajadzētu tagad spēlēties ar šiem mērķiem, kas ir noteikti 20. gadam. Industrijai jābūt skaidrībai. Autorāžotāji veic arī uh, cita veida ražošana, ne tikai automašīnas. Tur ir iesaistīti dažādi apakšuzņēmēji un dažādas ekonomiskās aktivitātes. Uh, kas ir saistīts ar autorūpniecību, tādēļ es būtu ļoti piesardzīgs. Runājot arī par mērķiem pēc 2020. gada, mēs par to varam runāt. Tas ir iespējams, bet ir jāskatās ļoti cieši, kā attīstās lietas šajos, šajos, šajos gados. Dažkārt autorāžotājiem nāks saskarties ar uzņēmumu rūpnīcas slēgšanu. Uh, Nu, tā tas diemžēl ir. Tas ir ne tikai ekonomiskais spiediens, bet viņiem dažkārt ir arī problēmas ar inovāciju cikliem. Es arī domāju, ka superkredītiem ir e, jābūt tiem, kas motivē autorūpniekus izmantot jaunas tehnoloģijas. Es vēlētos saglabāt šos superkredītus. Uh, Mēs eh, nevaram vienkārši administratīvi lemt, ka būs tagad vairāk eh, elektriskās automašīnas, hibrīda automašīnas. Varbūt eh, nākotnē būs kas pilnīgi kas cits. Būtu labāk tādējādi nenorādīt rūpniekiem, ko viņiem darīt. Mums politiskā grupa konsekventi ir iestājusies par ambīcijām. Uh, bet nenodarīt kaitējumu autorūpniecības industrijai. Viņi ir jāmudina, kā arī jānovēro situācijas attīstība. Emisiju limiti, kādi tagad ir noteikti, ir jāapstiprina un nevajadzētu būt pārāk dramatiskiem un likt autorūpniecību zem pārāk liels spiedienu. Paldies! Paldies, Pīperkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Te, protams, visu kodoli jau dzirdējām no zaļajiem. Vienmēr ir papildus noteikumi, augstāk, tālāk, labāk, bet lūdzu padomāsim reāli. Ja mēs visu laiku nosakām papildus mērķus tikai Eiropai, tikai Eiropai, neviens mums vairs neseko, tad arī pamana to jau visu īstenībā arī lielie tirgi, arī mūsu ražotāji. Gal galā, kas tas sanāk? Mēs taču vēlamies, lai Eiropas autoražotāji būtu arī konkurētspējīgi visā pasaulē, globālajā tirgī. Un dažkārt, ko to vēlas panākt uh, zaļie un arī ST, nu tam nav nekāds, uh, tas nav nepalīdz nevienam. Tagad papildus Brezīnas kunga vārdā, man jau vajadzēja sākumā pateikt, ka es arī sakos viņa vārdā. Uh, Un Presīns kungs ir uzrakstījis dažas domas, kuras es varu mm, viņš pateikt. Tad, pirmkārt, ko es sacīju, uh, uh, es personīgi un vēl arī es tā dažas lietas personīgi. Fions kundze skatās viņā, paldies, ka jūs arī atbalstat pie šī mērķa saglabāšanas. Un tālāk atsaucos uz Brezīns kungu, kurš norāda, ka, ja mēs sakam 70 grami, uh, um, tas līdz jau 20. gadam sasniedzams būtu, tas ir pārāk jau sasteigti. Labi, jūs atsaucies uz lielajām ģimenēm un lielajiem auto, tad jau vasaras acīs visiem tam līdzīgi, nu, un jūs skatāt vēl tur kāds liels, lielgabarīts, ka liecams, kas jāiekrauj. Tātad mēs skatāmies arī, kā, protams, arī vajadzētu panākt, ka arī netik turīgs ģimenes var atļauties tomēr arī nepieciešama automobīli, bet ja tie auto kļūst tik dārgi, tad, protams, tā ir nopietna problēma. Un jo vairāk mēs šādus mērķus uzstādām, jo dārgāk kļūst auto. Tātad mēs neatbalstam šo mērķi 70 grami jau līdz 2020. gadam. Tas ir pārāk Mm, varbūt 17. gadā var par to sākt runāt, bet tagad nekādā ziņā. Bet arī katrā ziņā būtu arī jāskatās papildus arī pētījumi un jānogaida arī World Wide Large uh, Test Procedure un tam līdzīgi procedūru piemērošana. Nu, kādā ziņā mēs skatāmies jau uz līdzinējo tehnoloģisku attīstību, kur var arī izmantot, un arī tāpēc šie superkredīti mēs vēlamies, lai tie paliek arī pēc 20. gadā. Un tādēļ jūs ieteikumi, Holskundze, manuprāt, gan ir um, nedaudz par sarežģītu. Tā kā jāskatās, kāda varētu citādi labāk kompromisu tālāk panākt. Mr. Pipela parola. Paldies, Langenkungs. Dankeschön, Herr Pipa, ich denke. Paldies, Piperkungs. Man liekas, ka Eiropas CO2 likumdošana ir stiprinājusi Eiropas automāražotāju konkurētspēju. Mēs redzam arī, ka citās pasaules teritorijās pieņem līdzīgu likumdošanu. Un, ja paskatāmies uz auto noietu pasaulē, tad, protams, tieši tirgus sadaļa ir diezgan iespaidīga. Un par šo likumdošanas priekšlikumu pāris komentāri. Arī šeit es uzskatu, ka mēs nevaram visu laiku sagaidīt šo pasaules mēroga ciklu. Tas jau desmit gadus te ir diskusijās e, aktuāli, un tur ir lielā mērā saistīts ar globālo konkurētspēju, vai amerikāņi šim ciklam piekrīt vai nē. Un arī es tāpēc varētu pateikt šajā gadījumā, jo mēs domājam par perspektīvu pēc 20. gada. Tad 15. gadā mēs pasakām, pabeidzam šīs diskusijas, arī atsakāmies no šī lielā pasaules ciklus un paliekam pie mūsu cikla. Sādāk sanāk, ka mēs visu laiku nevaram pielikt punktu un tas viss velks karumā. Arī jau par krāvas automobīļiem, kur mēs runājām arī par motocikliem, tur arī bija līdzīgi arī šīs garās diskusijas. Un tieši tāpēc, lai būtu skaidrība, lai būtu noteiktība arī par to, kas notiks pēc 17. gada, jau jāpasaka tagad skaidri un izlēmīgi. Un arī mēs esam jau arī Eiropas transporta baltajā grāmatā daudz lietas uzrakstījuši, un es domāju, ka ar atsevišķos soļus mēs varam arī spērt tagad. Par superkredītiem. Pieperkungs, nezinu, vai mēs te varam pieturēties visu laiku pie apjoma ir mazo ražotāji, un tiem, protams, ir daudz vieglāk pielāgoties nekā lielajām ražotājām. Ja mēs tā vēlamies pieturēties pie pārdotā apjoma, tas ir viens, bet ja mēs vēlamies pieturēties pie ražošanas apjoma, tas ir cits atkal. Un arī šeit, tāpat kā iepriekšējās debatēs, mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt. Ir absolūti jābūt skaidrai procedūrai, jau es uzdevu šo tam komisijai, kāpēc te tikai viens atsevišķais ekoinovāciju priešlikums ir apstiprināts pagājušā gadā. Viņi norādīja, ka īstenībā tie ir biežiem problēmas ar pašu procedūru, un to mums jāņem vērā. Tātad pēc jānosaka ļoti precīzi um, noteikumi superkredītiem un tālākajiem soļiem virzībos 20. 20. gadu. Paldies! Langen kungs. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte nochmal zurückblicken in das Jahr 2008. Da war ich. Paldies, es atceros 2008. gadu. Tad jau mēs izstādām arī pirmos mēģus, domājot arī par 95 gramiem. Toreiz tas likās, tas ir pārāk ambiciozi un tas radīja lielu šķēpu laušanu. Tomēr kristīgi demokrāti un tāpat arī sociāldemokrāti uh, Eh, arī iestājās pret zaļo, jeb Greenpeace eh, vēl ambiciozāko mērķi, un, un arī kolēģis Lāgens, Lāgens toreiz arī nepiedalījās, bet tagad varētu atskatoties to, protams, apstiprināt. Bet piecas lietas šodien. Tas, ko visu laiku ambiciozāks mērķis ir uzsni komisija, tas ir, ir, nav vairs runa par CO2 emisijām un to ierobežošanu, bet gan vispār par industriju politikas mērķiem. Uh, Jo, ja mēs skatāmies arī uz starptautiskie nolīgumi, gaisa satiksme, šobrīd līdšanēja īstenībā visas politikas jomas ir lielā mērā izgāzušās CO2 emisiju ziņā. Otkārt, tas, ka CO2 um, ierobežošana sākotnēji bija šī klaiga, veiksmīga, tāpēc, ka tur bija ļoti daudz dažādu veidu stimulu, superkredīti, eko inovācijas un arī daudz ilgtermiņa mēķi. Ja mēs tagad Un tas ir reizē mans jautājums. Ja mēs tādu jaunu mērķi vēlamies noteikt jau tikai 5 gadus spēkā esošajam 905 gradu mērķim, komisija uzdev šo jautājumu, un uh, uh, Holskunds arī to vēlreiz arī tagad aktualizēja, tad sanāk, ka mēs īstenībā gribam uzdoties gudrāki nekā inženieri un pateikt, kas ir reāli īstenojams ja mēs gribam tādu pateikt, 95 grami, ka nozīmē, ka neviens no automobiļiem nedrīkst mm, tērēt vairāk kā 3 litrus degvielas uz 100 km. Nu tā ir absolūtā fantāzija. Tad jūs varat slēgt ciet visas rūpnīcas. Katru gadu, kad mēs te dzirdam šīs uh, visu laiku kurnēšanu par pārāk lieliem automobīļiem, kuri nav vēlami, nu, galu galā tas viss tad. Um, vispār arī varēsiet aizmirst par lieliem auto Eiropā, ja jūs gribēsiet vēl ambiciozākus mēķus. 2008. gadā mēs jau dzirdējām, mēs dzirdējām arī tas, ko sacīja arī tagad Fiona Hola, tas jau viss vai skaidrs toreiz. Tā jau runā par 75 gramiem, bet arī par visiem šitiem rādītājiem parametriem līkni un citiem, un toreiz mēs panācam kompromisu. Tāpēc tagad absolūti nav nekāda pamata um, šo noteikto direktīvas mērķi šobrīd tagad sākt arī pārskatīt. Es arī absolūti neprasuju, nesaprotu komisiju. No vienas puses viņi pieprasa konsekventu, pēclicīgu rūpniecības politiku, un otrs puses nāk šīs uh, CO2 emisiju samazinājumi Un otrs puses vēl viņi tad runā par rūpniecības pārdislocēšanu un tagad runā atkal par jaunojiem saistībām. Tāpēc vēlos pievienoties visiem kolēģiem, tas tāpēc arī Piperam Langenam, kas daudz ko norādīja, ka tiešām ir jāreiz ir noformulēts ilgtermiņa mērķis, tad nevar būt, ka pēc pieciem gadiem to sakal tagad nomaina. Vai nu ir tad jau uz 15 gadiem, nu, varbūt, ka tad um, mēs varam teikt, tad um, 75 grammi 35. gadā, bet nekādā ziņā ne 20. gadā. Bet vēl kvadrus mums tālāk. Eh, thank you. Paldies, priekšētājs kundze. Komisijas priekšlikums grozītu regulu un definētu noteikums par uh, to transporta CO2 emisiju. Uh, ir ļoti saistīti ar iepriekšējo ziņojumu par uh, šiem vieglajiem automobīļiem. Un varbūt tur ir uh, jā, kopīgas lietas, lai uzlabotu diskusijās efektivitāte. Es uh, ieteiktu ITRE sekretariātam jāpiekrīt ānu referenti, koordinatori, ka turpmāk, kad mēs runājam par šīm abām regulām, mēs tos varētu kopā uh, uh, diskutēt. Jo vairāk vai mazāk tas ir viens un tas pats, proti iekļaut to darba kārtības vienā punktā, bet tas ir tikai tāds ieteikums. Kas attiecas uz uh, Halkundzes uh, ziņojumu, viņa saka, ko ļoti būtisku, ka komisijai jāstrādā dalībvalstīm, reģioniem un jāstimulē ļoti zēmu e emisiju automobīļu izmantošanu. Jo patērētājs ir tas, kurš maksā par to visu. Un arī pateicamies Holskundze arī par to, ka viņa mūs brīdina par uh, šo atšķirību, kā tika apreitināts emisijas, un tas noved pie ļoti neskaidras situācijas. Mēs piekrītam, ka ir nepieciešama skaidra uh, aprēķina metodoloģija, lai tā būtu akurāta, taču, manuprāt, vajadzētu sagaidīt uh, šīs uh, procedūras, kad tiks noslēg, noslēgts pasaules līmenī. Tad no nu, viens puses ir viena sistēma, un tad ir komisijas sistēma, Un tad trešā sistēma, kur uh, tiek harmonizēta pasaules līmenī šī vieglo automobiļu testu cikli. Vajadzētu sagaidīt viņu ziņojumu. Vajadzētu kādu stabilitāti tomēr ieviest. Neredzu vajadzību noteikt kādu mērķi 2025. gadam šajā priekšlikumā. Uh, Tagad mēs apstiprinām 2020 mērķi. 20, Un nevajadzētu tagad 2025. gadā paredzēt kādus mērķus. Ja mums ir jāskatās, kā sasniegsim mērķus 20. gadam. Industrija ļoti labi saprot, kādā virzienā mēs ejam. Un tā kā mums jau tagad ir ambiciozs mērķis, uh, tad darīsim visu, lai mēs sasniegtu šo mērķi. Un debats par jauniem mērķiem jāatstājas to brīdi, kad mūsu rīcībā būs jau precīzākas zināšanas, kā aprēķināt emisijas. Fiona, iesim uz priekšu pamazām. Krāmerkungs. Jā, ja, vielen dank um, Fiona Hall für die Stellung. Paldies Fienai Holai par sagatavotā atzinumu. Ja mēs runājam, tad īstenībā jau jautājums tāds šodienas galvenās debats ir par to, kas notiks pēc 20. gada. Lai gan arī, protams, nošķirtais mērķis 25, tomēr grāmatā jau skaidri ierakstīt arī šeit atzinumā. Protams, kad mēs skatāmies, kāds ir pat ziņojums, un jūs sagatavojat atzinums, Fiona, ko jūs sagatavojat, te jau kodā nav šāda automātiskās kopsakarības ar vēl augmiecozākam CO2 likumdošanu un autoražotāju veiksmi tirgū. Ja mēs redzam, ka, protams, ja mēs teiksim, ka Eiropas autoražotājs, kurš ir vadošais un labākais čempions CO2 emisiju ziņā, ir nav vienlaikus uzreiz labākais autoražotājs uz lielāko veiksmes stāstu un līdz ar to ar vislielāku izdzīvošanas spēju. Tas ir ļoti svarīgi. Un, ja skaties vispār kopā, salīdzinot CO2 likumdošanu pasaulē. To ir druskan grūti salīdzināt, bet ja jūs salīdzināt aptuveni, tad, protams, Eiropa sanāk ir čempioni CO2 likumdošanā. Mums ir paši ambiciozākie mēķi un arī paši stingrākie laika grafika noteikti ierobežojumi. Un jūs vēlties tagad arī runāt pēc 20. gada mēķiem, tad, protams, ir reāli ierobežojumi, cik fiziski daudz lietas vispār var izdarīt vai nav, un cik lietas ir pārvarams un kuras nav. Gandrīz Mums ir šobrīd eh, atsevišķiem eh, tad ir iekšēts zinēji, kas ir šobrīd tomēr gan arī simtprocentīgi apjomā, ko izmanto. Tāpat ir arī atsevišķas lietas, kuras mēs varam maksāt, par ko var maksāt patērētājs, bet pārsniedzot konkrētu robežu, tas vairs nav, skai, eh, nav iespējams. Nav šobrīd šī robeža tik skaidrs zinām, bet tā tā ir. Varbūt, ka tas ir 70, iespējams, ka 75 grami, varbūt, ka 60 grami. Uh, bet es nedomāju, ka mēs te komitejā varam šodien to noteikt. Tam nepieciešams papildus laiks. Un tūlīt arī beigšu, vēl tikai piekrīt Ventam Langenam. Arī vēlētos ar kolēģiem varbūt par šo tam runāt. Mēs nevaram tādu noteikt mērķus pēc 20. gada saskaņā ar jauno ciklu. Ja tāds jaunais cikls būtu, tad to mēs varam pieņemt. Ja jauna cikla nav, tad mēs tomēr balstamies uz vecā cikla. Mēs nevaram tagad noteikt jaunus mērķus bez tā, ka mums nav skaidrs, uz kura cikla, testa cikla mēs balstoties. Tas ir absolūti skaidrīgs matemātiskai formulai, tas ir jābūt skaidrībai vispārēji aprēķiniem, lai arī varētu nodrošināt šādu plānošanas skaidrību. Paldies! Paldies! Vērts Eiropas komisijai par abiem tekstiem lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Pīperkungam, Holas kundzei par jūsu atzinumiem. Es vēlos at nedaudz atgriezties laikā runāt par šo um, vieglo automobīļu, gravas automobīļu jautājumu pārskata procesu un tad superkredīti. Runājot par pārskatu. Komisija norādījusi, ka tā nāks klajā 2014. gadā pārskata procedūru, lai noteiktu ilgtermiņa eh, mērķus pēc 20. gada. Manuprāt, tas saskan ar mūsu eh, darbību līdz šim, jo 10. Mm, 20. Eh, gada mērķis 147 grāmi jau arī notika ļoti laicīgs. Es zinu, kā arī kravas automobīļu cikls ir ilgāks nekā parasto automobīļu cikls, un arī 14. gadā nāksim klajā ar mērķiem, sniegsim ražotājiem 10, 9 gadus, lai viņiem būtu tātad šī skaidrīga, skaidrība, par ko runāja kolēģi. Tā kā mēs šeit runājam par pasaules rūpniecību, kuras uh, tirgus ir pasaules tirgus. Tas ir vēl jau svarīgāk. Daudz arī runāja par uh, ceļa kārti, par transportu balto grāmatu. Tur arī ir ambiciozi mērķi, lai, samazin, lai samazinātu CO2 transportu nozarē un arī visā ekonomikā. Mums jau ir šī ilg, ilgtermiņa virziens, un manuprāt, tas ir tikai godīgi, uh, ka arī autotransporta industrija zina, kur viņi iet ilgtermiņā. Tas ir ietvers, kur mēs arī uh, nosakam um, ilgtermiņa mērķus. Tagad superkredīti. Šeit ir jāatgādina, ka 2017. Eh, gada mm, mērķis ir. Eh, simtu, simtu 83 grāmi, tātad, un tagad tie 189. Vispirms mēs te vainam šos mērķus, jo slieksnis uh, eh, 87 eh, grami, ieviešot šos 50 gramu līmeni, un tad arī mēs arī ļaujam arī tātad uh, palielinam šo, šos griestus no 25 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem. Volkswagen, Daimler ikgadējās uh, pārdošanas apjoms un mēs tikai vainam šo 175 grami, bet mūsuprāt tas ir sasniedzams. Par ilgtermiņa mērķiem runājot 2020. gadam. Uzskatām, ka Tātad izmaksas būs 150 eiro par kraus automobīli, un tad jautājums ar superkredītiem. Atkal mēs to visu vainam. Mēs uzskatām, ka tas nozīmēs, ka katru gadu 2 miljonu CO2 tiks uh, izmēsta laikā no 20 līdz 30 gadam. Un šajā kontekstā ir jāatgādina arī, jo, ko saka Eiro komers. Uh, un uh, mazo uzņēmumu alians, ko teica arī šai komitejai šonadēļ, viņi aicina mm, pēc um, ambiciozāka mērķa 180 grami līdz 20. gadam. Tātad mazais uzņēmums, mazie uzņēmumi un lielie uzņēmumi vēl stingrākus mērķus. Otra lieta Pieskaršos kam tādām, kas attiecas uz abiem ziņojumiem - gan kraus automobīļiem, gan uz viegliem automobīļiem. Proti testa cikls. Pašlaik ir Eiropas testa cikls. To pie tā pieraduši autoražotāji to izmanto, un tas ir arī izman tiek izmantot šodien. Taču pasaules eh, tātad šī programma ir attīstīta, testa ciklā eh, programma ir attīstīta atbilstīgi ANO procesam, un es uzskaitu, kā tiks šis process šogad noslēgts, un 2017. gadā komisija kolēģija uzņēma ģenerāldirektorātā nāks lai ar īstenošanas noteikumiem, lai to iekļautu Eiropas Savienības likumdošanā. Tad būs arī laika periods, kur tas viss eh, stāsies spēkā, bet tas tā tad ir jādara Nekavējoties abos priekšlikumos, mēs eh, norādījām uz to, ka mēs pielāgosim testa ciklus, lai būtu tie vienādi strikti, mēs neiesim tālāk par to. Un mums ir jābūt drošiem, lai visi arī eh, šie testa cikli būtu konsekventi, nebūtu atšķirības. Tagad par viegliem automobīļiem. Vispirms par ilgtermiņu mērķiem. Tas bija iesaka ASV 20, 20, 2025. gada mērķi, taču tātad ir 70 gramu uh, mērķis 25. gadam ir ļoti daudz, tas ir 6% samazinājums gadā, un ar esošiem tehnoloģijām hibridizāciju būs jāiet tālāk daudziem ražotājiem. Arī komisija jau raudzījās uz 70 grāmu mērķi 20. gadā. Protams, ražotājiem tā būs zinā, tās būs zināmas izmaksas, bet sabiedrībai uh, ietaupījumi būs visai lieli. Superkredīti izmaiņas. Mēs redzam, ka alternatīvā pieeja ļoti labi, tā ir tehnoloģiski neitrāla autoražotājiem, tas sniedz uh, ambīcijas uh, pārdot vairāk automašīnu un palielināt arī ietaupījumus laikā no 20. līdz 30. gadam. Taču ja būs augstāki skaitļi komisijas priekšlikumā, tad būs arī zemāk ietaupījuma efekti. Tālāk jautājumi par šo pēdu nospiedumu footprint. Mēs to arī cieši eh, skatījām savā ietekmes novērtējumā, ņemot sniegt ra, ja ražotājiem varētu būt izvēles iespējas laikā no 20 līdz 30 gadam, tam būtu arī savi riski. Uh, to būtu ļoti grūti īstenot. Taču pēc 20. gada mēs to arī ļoti skaidri pateicām iesaistītajām pusēm, ražotājiem, ka šo jautājumu mēs varam pārskatīt, ir jāsaprot pilnībā, kāda tad ir plus un mīnus. Un visbeidzot, arī bija jautājumi par ekoinovācijām. Tas tiesa, ka mēs pār, esam pārskatījuši procesu, un šis uh, process turpinās, taču visbeidzot jānorāda, ka. Uh, viena ekoinovācija ir apstiprināta, un, bet nu, mēs vēl sagaidām arī daudz jauninājumus no autosektora. Labi, atvainojamies, bet um, nu, manis dēļ tagad esam iekavējušies, esmu atstājis, esmu jums ļāvis pārāk ilgi runāt, un bija 11. ierodas ministrs. Tagad uzreiz došu vārdu Halskundzei, un pēc tam īsim tālāk. Lūdzu. Lielas paldies, paldies visiem par komentāriem. Esmu īpaši priecīgi par dzirdēto, jo es redzu, ka ir vienprātība, ka mums nevajadzētu te spēlēties un mainīt 20. gada mērķiem, ka jāsaglabā šī struktūra un, un uh, to tiešām labi dzirdēt. Un tagad daži punkti, kurus izteica kolēģi par globālo konkurētspēju. spēju Es varu piekrist Langas kungam, mums tiešām ir jābūt uzmanīgiem, kā nevajadzētu tagad atpalikt no pasaules. Un eh, tas, not, tas notiek visā pasaulē. Es, mēs negribam, lai mūsu autorūpnieki atpaliktu un nevarētu būt konkurētspēja pasaules tirgū kur arī aizvien ambiciozāks eh, eh, mērķi par CO2 emisijām. Uh, Par Pīperkungs sacīto komisija arī to tikko apstiprināja. Um, automašīnas cena varētu būt lielāka, bet automašīnas kalpošanas laikā jūs ietaupat naudu. To atzīst uzņēmumu un arī patērētāji to atzīst. Jo es to redzu katru dienu. Uh, cik tas maksā uzpildīt benzīnu bāku jūsu automašīnā, un tas interesē cilvēkus, un mūs tas interesē, jo tā ir nauda, kas ir zaudēta vietai ekonomikai. Un jūs redzat, ka ilgtermiņā jūs palīdzat uzņēmiem un um, patērētēm. Samazinot šīs emisijas, Langene kungs teica. Uh, Vēlos šeit ko precizēt. Mēs šeit runājām par vidējo mērķi autotransportiem. Es neteicu, ka katrai automašīnai jāsniedz 70 grāmi līdz 2025. gadam. Tātad tās ir vidējais rādītājs. Autorūpniekiem paldies kvadres kungam par uh, um, prasības stimulēšanu. Tas ir nedaudz, nu tā, kaitinoši, jo Mēs to nevaram iekļaut šajā dokumentā, bet es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir tas, ko dara mūsu valdības un pašvaldības, tā ir parauga prakse. Un uh, šeit ir uh, lieliski piemēri elektriskās automašīnas, hi hibrīda automašīnas, un mēs vien pareizi virzienā. Tālāk par testa cikliem. Junisei. Problēma ir tāda, ka Eiropas politiķi mēs pieņemam Eiropas lēmumus, un es nezinu, vai mums tagad vajadzētu uh, mazgāt rokas un teikt, ka mēs to visu atstājam ANO komitejas ziņā. Mēs esam atbildīgi par to, ko daram Eiropas līmenī. Mums ir Eiropas testa cikls, arī komisija to norādīja. Es domāju, ka mums ir atbildība. Uh, to pārskatīt un pielāgot, un kā teica arī komisija, tad komisija var veikt nepieciešamos pielāgumus no testa ciklam, kad tas parādīsies. Bet nevajag tagad uh, mazgāt naudas, ne, uh, mazgāt rokas nevainībā un teikt, ka mums nav nekāda kontrola pār šo procesu. Mūsu atbildība kā politiķiem ir pieņemt šos lēmumus. Un visbeidzot, Krāmerkungs sacītais CO2 autotransporta regula, un uh, tā ir, um, šeit mēs negribam aizsargāt uh, kādu konkrētu pusi. Šī regulai mums tā jāsadā un jāraug tās īstenošana. Paldies, Halskundzei. Atgādinu, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 30. janvāris 12. Vitrē balsojums 19. mārts. Par Vidāla kvadrēs priekšlikumu um, vienā punktā diskutēt abus šos ziņojumus. Vienīgā lieta, kas mums ir nepieciešama, es domāju, ka būtu labi, ja par to vienotos abi ziņotāji, Halskundz un Pīperkungs. Nākamais darbkārtības punkts atgādinu, ka pulkstens 11. ieradīsies īrijas uh, ministre. Tādēļ būšu ļoti strikta. Tad, ja jūs runāšanas laiku atvainojos jau iepriekš, mēs esam te iekavējušies. Nu, tātad fiziski personu aizsardzība attiecībās personu datu apstrādi un šādi brīva aprītā. Kelikungs. 5 minūtes. Uh, uh Paldies, priekšsēdētāji. Neiztarēšu jums 5 minūtes, jo saprotu, ka laiks ir arvien ierobežots. Vispārīgi norādīšu. Regula un priekšlikumi šobrīd ir nonākuši izšķirošajā fāzē. Te ir 917 grozījumi iesniegti. Tātad tas, ko es sākumā nelējos norādīt. Īpaši tas jau, ko sacīja arī sākotnēji jau arī atsaukšos iepriekšām debatēm par to, ko teica Marks Vipers un Fiona Hall par Eiropas kopurē konkurēt spēju kopējo un par to, kāds seks ir, ja ieku, ieviesīsim šo komisijas sagatavoto regulu. Un tāpat arī šajā gadījumā atsevišķie priekšlikumi, kur sagatavojas ir Albrecht kungs savā ziņojumā, nu tad tur ir tieši tāds pašs bažas. Mums tas ir jāapzinās. Ietekmes novērtējums, kuru mēs dzirdējām pirms uh, uh, jau Ziemassvētkiem, zinām mērā pat ignorēts. Tas nedaudz pārsteidzoši. Bet mums jāsaprot, ka mums kā rūpniecības komiteja tomēr jāņem vērā šis ietekmes novērtējums. Tas ir diezgan satraucoši šobrīd jau domāt par to, ka daudz personas uzskata, ka, ja jūs vēlaties aizsargāt savu uzņēmumu un savus intereses, tad nekādā ziņā jūs neizstāvat arī savus patērētājus. Bet īstenībā tas ir viens tas pats patērēt atkarīgi no mm, uzņēmumiem, uzņēmumi atkarīgi, lai radītu no patēriem, radītu jaunas darba vietas. Un ja mēs visu to vēlamies saskatīt kopsakarībās, tam ir jāsaprot, kādā veidā likumdošana tieši ietekmēs arī rūpniecību Eiropā. Tad ir svarīgi šāda spēcīga balss un vienot nostāju. Un neatkarīgi no politisko grupu pārliecības mums tomēr jāskatās, ka arī šeit rūpniecības komitejā mums jāmēģina atspoguļot rūpniecības galvenās bažas. Tas arī tas, ko es vēlos ņemt vērā savos grozījumos. Nerunāšu par visiem, bet tikai dažus svarīgākos. Un, ja es nebūšu vēl pabeidz savu runu 5 minūšu lietvarā, tad lūdzu mūs noslēdziet mikrofonu. Par otro pāntu atsevišķie grozījumi, kur mēs runājam par atsevišķo lietu neiekļaušanu darbības jomā. Tālāk, kas tad ir šis datu uzraugs? Tad ir skaidri noteikts, eh, kas ir datu uzraugs un datu apstrādātājs, jeb datu operators. Te ir skaidri atrunāt šīs lietas. Tālāk par datiem, datu apstrādi. Un vakardien jau mēs runājām, arī mums jau bija trīs ēnu referents sanāksmes. Pirmā tieši bija vakardien, un kur mēs izskatījām pirmo līdz otro, trešo sadaļu Mēģinām panākt vienošanos uh, arī par uh, kompromisu par 77 grozījumiem. Un vēl vajadzēs papildus arī šeit uh, cits debats noturēt. Un daudz, kas, protams, bija ārkārtīgi pretrunīgi vērtēts, kur mēs runājam arī par šifrētajiem datiem, kodētajiem datiem. Tāpat ir bijuši arī papildus arī grozījumi par šo datu apstrādi un minimalizāciju, minimizēšanu. Tātad visu to vienkāršot mēs varam teikt, ka mm, datu apstrādātais operators ir ļoti svarīgs 26. pantā, kur mēs runājam, nu te mēs svītrojam, lai būtu nodrošināta šī neutralitāte, datu neutralitāte. Tāpēc mēs runājam arī par to, kas ir notiek šiem datu mākoņu programmatūram. Un 26 pants, kur runā par šīs ietekmes mazināšanu. Ir jauns 33. pāns, kas runā, ka arī tieši tīklu un drošības informācija ir arī absolūti svarīga. Tas mums jāņem vērā. 33. pāns, pirmajā punktā, ievieš atbrīvojums maziem vidiem uzņēmumiem no datu drošības ietekmes novērtējumu veikšanas. Norādot, ka tas ir atbrīvojums tiem, ja nav ilgāk šīs darbības ir posms par četriem gadiem. Es domāju, ka tas ir ļoti reāli sādāk, ja jūs to neieviešat ja šādu atbrīvojumu, tad tas ir ļoti pārāk liels sloks. Tāpat arī 41. pantā aicinu svītrot, ja tas radītu pārāk lielu birokrātiju, un tas nebūtu nepieciešams. Tad mums ir vēl vienkāršošanas pasākums 39. pantā par starptautiskajiem transferiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs liels jautājums. 34. pants, kā jau jautājumu starp datu uzraugu, datu operatoru un apakšoperatoru, nu, datu pārstrādi. Tālāk mēs runājam par arī atsevišķo datu zīmogošanu Tātad te mēs runājam ne tikai par atbilstības ievērošanu un valdību iniciju nodrošināšanu. Nu ko, laiks vairs laikam nav palicis, tikai divas lietas. 58. pants. Mm, F2, F vēlamies svitrot. Ja mēs atrunājam par saistošu um, mehānismu izstrādi. Un 70. pants kur mēs runājam par atbilstības mehānismu. Nu, ko laika vairāk nav. Viss arī, paldies. Paldies. Paldies, colegi, că ievărăt lot precis la Talactica Cunz. Uh, mulțumesc, uh, doamnă președintă. Uh, vreau să mulțumesc domnului Kelly pentru cooperarea. Paldies, vēlos pateikties Kelly kungam par sadarbību. Protams, mums ir bijis ļoti precīzi atrunāta um, laika grafiks, um, un mums bija sarunas arī koordinātors starpā un referents starpā. Tad tālāk par šiem konkrētiem grozījumiem. Mēs būsim gatavi atbalstīt visus tos grozījumus, kas iestāsies par komisijas uh, tiesību ierobežošanu deleģētu aktu ietveros. Tātad, ja citiem vārdiem sakot, mēs iespējami maz delģētos aktus vēlamies piedāvāt komisijai, kur mēs runājam gan datu izveids laikā, gan arī datu standarta gadījumā by design, by default. Nu, ja mēs skatāmies, kā tad ir tālākā rīcība plānota, es nezinu, kāpēc šie spēcīgi noteikumi ir saistoši tikai uzņēmējiem, bet kāpēc ne Eiropas iestādēm, kas taču arī nodarbojas ar personas datu apstrādi. Manuprāt, vajadzētu tomēr precizēt atsevišķas definīcijas. Mēs jau vakar runājām par izmaiņām un grozījumiem, par anonīmajiem datiem un pseido anonīmajiem datiem. Tas, ko jau sacīja arī Kelīkungs vakardien, te vajadzēs vēl šīs lietas tomēr virzīt un skaidrot. Tie ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Nu, vēl ir cits jautājums, kas mums ir, kā politiskā grupa, ļoti svarīgs - starptautiskie nolīgumi. Mēs savā grozījumā esam runājuši par piecu gadu pārgais periodu. Tas ir vērsts uz to, lai visi tie starptautiskie nolīgumi, kas ir jāparakstā, tos arī spēkām. Un tad es domāju, ka mēs arī varam vairāk rēķināties, ka šos starptautiskos nolīgumus varētu saskaņot arī ar personas datu prasībām. Galvenokārt es domāju par pasažieru datu reģistru, lidmašīnām, lidmašīnām sabiedrībām. Šis jautājums bija vienmēr ārkārtīgi sarežģīts jau par personas datiem. Līdz šim tiesu praksa ir jāņem vērā un mums jāskatās, kurā iestādē, kurā līmenī kas ir atbildīgs. Un vēl. Mēs nevēlamies, lai šeit būtu kaut kādā veidā mīkstināta tāda versijā piedāvātais variants nekā līdšanējā direktīva. Mēs vēlamies, lai lietas būtu skaidras un precīzas, bet vēlamies, lai būtu tāda, ka personai jādod savu piekrišanu. un nevajadzētu līdz ar to te vēl papildus iedarbināt no jauna birokrātiju. Un tad vēl par profilēšanu un par datu noplūdināšanu. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs atbalstam šeit komisijas pieju. Mēs esam noteikuši 27 stundas nekā ierosināts 24 stundas, un mēs atbalstam arī vienu pietura aģentūru. Domāju, ka Tas tādā ziņā ir skaidrs un viss to var arī sadzīvot ar to. Paldies, tālāk vārds. Rālkungam. Paldies! Uh, mēs Aldis grupā arī esam jau arī izpētījuši jautājumu un vēlamies nezinām elastību. Uh, Mēs strādājam pie definīcijām un uh, vēlamies precizēt, kā runām par datiem, kas ļauj precīzi atpazīt, jeb ja identificēt konkrēto personu. Tikai šādi dati ir šīs priekšlikuma darbības joma. Un te jābūt skaidram, nepārprotamam šim formulējumam. tad mums jāskatās, ka skaidri jānosaka arī šis aizstāvis, pastāvis, un ir pirmkārt jānodrošina viens pieturas aģentūra šajiem jautājumiem. Tāpat mēs runājam arī par datu aizsardzību un to noteikšanu arī citās tiesību aktos, piemēram, konkurences tiesībās, lai novērstu iespējamās konfliktus starp dalībvalstīm un to likumdošanu. Turklāt mēs uzskatām, ka atsevišķajās jomās, kur mēs esam jau šobrīd noteikuši pārāk lielus noteikumus, tad nevajadzētu uzlikt papildus šādas saistības. Te mēs runājam par kredītu un līzingu iestādēm, un tāpat arī, arī ir atsevišķiem citiem darbības veidiem. Tātad datu apstrāde un datu uzraugs. Mēs vēlamies, lai te būtu runa par tieši datu apstrādi. Un datu apstrādē un to personām, kas to veids, tad jānodrošina nepieciešami instrumenti. Tāpat arī esam noteikuši arī maziem vidiem uzņēmumiem prasības. Mēs arī neuzskatām. ka būtu jānosaka jau uzreiz uzņēmējiem tāds datu uzraugs un datu operators pirmo trīs gadu laikā, darbības laikā. Savukārt tiem uzņēmumiem, kuriem arī datu apstrāde ir pats uzņēmējdarbības pamats, uzreiz viņam būtu jākļaus regulas darbības jomā. Neaizmirsīsim, ka runa nav tikai par personas datiem, kā dažādas ekonomiskās grūtības nozarei. Mums liek izvairīties no tādās situācijām, kas, protams, aizsargātu datu aizsardzību, bet reiz arī ierobežošu uzņēmumu konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus. Paldies! Paldies. Tagad uh, Anders kundze vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit uh, komiteja viržu industriālās līderības Eiropas Savienībā. Mēs tā to darījām telekomunikācijas likumdošana Eiropas līmenī un arī spektru politiku. Tagad ekonomiskās krīzes laikā mums nevajadzētu atteikties no šīs līdera tradīcijas vēl jo vairāk nekā agrāk. Eiropas tirgiem ir jābūt līderiem un mūs, mēs nevaram uh, ļaut uh, sevi iznīcināt ar nelielas industrijas daļas prasībām. Mums ir jāsaglabā datu aizsardzības augsts līmenis pilsoņiem, kas jau ir veiksmīgi darbojas pēdējo 20 gadu laikā. Pēdējo 20 gadu laikā esam uh, izmeklējuši tātad šīs uh, datu aizsardzības iespējas, ir pētījumi un ir politi politikas departamenti nāklē ar pētījumiem, kas norāda, ka ir jāstaprina datu aizsardzība pilsoņiem, uzņēmiem. Uh, Nav varbūt pilnīgi uzticība tiesību aktiem un ir bažas ar to, kas notiks ar uh, tie, ar tiesu vāru nacionālo drošību. Dalību valstīm jau ir pieredze ar to, kas notiek, kad uh, privātām personām vairs nav kontroli pār savu identitātes datiem un tam līdzīgi. Tādēļ ir šī data aizsardzība. Mēs gribam, lai sabiedrības būtu stingras demokrātijas, kur cilvēkiem ir tiesības uz privātumu un lai viņi varētu kontrolēt savu personu informāciju. Kad es tiekos ar savu vecumu cilvēkiem, kad es runāju par politikas uzman, izlab, uzlabošanu šajā jomā, es atstopos ar cīnismu. Un ir ļoti grūti viņus eh, par to nevainot. Uzdevums ir eh, vienkārši mums ir zinātniskais pamats, institūcija ziņojumi, datu aizsardzības iestādes, dalība valstīs 29. pāns, eh, darba grupu pieredzes. Mūsu komiteja arī ir pasūtījusi pētījumus un tas norāda to, kā datu aizsardzību padarīs mūsu industrijas konkurētspējīgāks. Tagad mums ir eh, vairāk nekā simts grozījumu, kur daudz tiek apšaubīta arī cilvēku fundamentālās tiesības. Ja šie grozījumi tiek apstiprināti tādā gadījumā, tad nodarīs ļoti lielu kaitējumu pilsoņu uzticībai eh, uzņēmumos, institūcijās un eh, arī vēl tā mums neticēs vairs piekrītu tam, ka mums vismaz ir jāsaglabā tās aizsardzības eh, līmenis, kāds eh, bija 95. Un aicinu kolēģus eh, nodrošināt šo līderību, kas ir veiksmīgi darbojusies līdz šim, un kādēļ, lai tā nedarbotos arī turpmāk. Tagad uh, mēs nevaram vienkārši padoties uz īpaši interesu prasībām. Uh, Mums ir jānosaka virziens, jāpieņem lēmumi, mm, kurus grib mūsu vēlētāji, un ka viņiem ir arī tiesības. Grazie, alla kolēga Andrs. Čičester kungs. Um, thank you, madam chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ceru, es cerēju, ka es varētu ietaupīt laiku neizsakoties, bet, nu, visu, ko gribu teikt, atbalstu ziņotāju viņa darba atbalstu. Paldies, Čičester kungs. Dirkastījā. Muchas gracias, pues, señor. Lielas paldies. Nu, Priekšsēdētāja laika nav daudz. Un es centīšos izteikties īsi, tāpat kā kolēģis. Es domāju, ka mērķis šīm regulas grozījumam par grozījumiem ir ļoti cieši saistīts ar regulējumu par uh, digitālo sabiedrību. Un es domāju, ka šajā saistībā mūsu kolēģis Kelly ir izvēlējies pareizo ceļu, jo viņš ir uh, izcēlis uh, aspektus, kas eh, ir svarīgi šajā digitālā realitātē. Piemēram, viņš minēja eh, par to, ka pat ja tas tika diskutēts par kompetencijām, par eh, atbildību, kāda ir apstrādātājiem, kas apstrādā datus, un apakšā apstrādātājiem. Un tādā ziņā Eiropas komisijas priekšlikums pat tiešām sajauca kārtis starp mm, to, kāda tad kuram ir atbildība. Un tāpēc arī Kelī kunga teiktais bija ļoti atbilstīgs, tāpat arī ēnu referentu mm, te, teiktais, pateicoties ar grozījumiem, mēs nonāksim pie tā, lai mēs veicinātu šo galveno personu lomu noteikšanu digitālajā pasaulē un, un mm, tā, lai tas nekaitētu tehnoloģiju dinamikai internetā un digitālajā sabiedrībā. Inovācija ir pamata elements, tehnoloģijas ir uh, būtiskas, fundamentālas un tās nevar kavēt regulējums, kas kaitējumu praksē nebūs liederīgs, jo tehnoloģijas iet pa, pārāk ātri uz priekšu, un tāpēc man liekas, ka šis priekšlikums ir ļoti, ļoti līdzsvarots un Mēs par to jau esam vairāk kārtīgi diskutējuši šajā komitejā trīs reizes. Un šeit vienkārši ir vēlreiz jāapsveic referents par izcilo darbu. Parola Vidal Kvadras, prego. Vidal Kvadras kungs lūdzu. Paldies priekšētājs kundze. Personu datu aizsardzība direktīva, kāda tika pieņemta 95. gadā, ir vitāla. Ņemot vērā arī lielo lēcienu, kādu kopš tā laika ir veikusi tehnoloģijas, veikušas tehnoloģijas un arī komisijas priekšlikums izstrādāts īstā laikā, un es ceru, ka tas novedīs pie dātu aizsardzības harmonizācijas visā Eiropā. Un kā tās arī sniegs uh, mieru uh, visiem tiem, kas izmanto internetu. Pateicos Kelī kungam par viņu darbu, par viņa atzinumu un piekrītu viņa mērķim samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. Lai inovācijas un ekonomiskā izaugsme netiktu nosmacēta birokrātijā. Un te viens piemērs, kā mēs varētu samazināt arī spiedienu uz dātu uzraudzītājiem, piedāvāt viņiem, lai viņi ievērotu šo tehnoloģiju, ja tas ir, šo regulu, ja tas ir uh, nepieciešams. Industrijām ir jāveic savus darbus droši, zinot, ka viņi izmanto dātus uh, pamatotiem mērķiem, piemēram, dati, kas tiek uzkrāti, lai varētu cīnīties pret ļaunprātīgu uh, rīcību, izvietot personalizētus profilus un tam līdzīgi. Anonimizācija, pseidoanonimizācija arī var būt liederīga šai sakarā. Šo pašu iemeslu dēļ arī stingri uh, eh, kalendāra termiņi un to pārsniegšana personu datu uzkrāšanā, uzglabāšanā uh, tiem nevajadzētu paredzēt īpaši tādas skarbas sankcijas šādā situācijā. Kā līkungs, mēs jūs atbalstām komisiju, lūdzu. Ähm, Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos pavisam īsi. Mēs komisijā ļoti lielu interesi sekojam piedāvātiem grozījumiem. Mēs vēlamies, protams, nodrošināt, lai būtu skaidri nākotnē noteikumi attiecībā uz personas datu aizsardzību, kas no vienas puses pieļaut to, ka attiecīgai personai tiek nodrošināt iespējami lielākā aizsardzība, un otrs puses tikt arī, arī ļauts uzņēmumiem strādāt, un arī attiecīgajām personām, datu pārziņiem būtu tomēr skaidri darbības joms un pilnvērts. Te arī mūsu komisijas priekšlikumā ir liela vērtība vērstam, pievērstam, lai nodro, nepieļaut papildus birokrātijas veidošanās un lai personas datu aizsardzība notiktu uz skaidrs kā pamata. Un um, būtu skaidrs, ka um, datu personu apstrāde notiek uh, ekonomiskajā interešu ziņā un nenonāktu pretinās ar inovāciju politiku bet gan tikai būtu tāds skaidrs arī priekšnoteikums, ka inovācijas vispār Eiropā var noteikt. Bez personu datu aizsardzības, atsevišķas jomās, kā piemēram digitālā aģenda vai cits, nevar būt nekāds izaugsmes. Un tāpēc mums jāroš kāds sevišķie pilsoņi, protams, paļaujas uz nozari un uh, uzticas nozarei un zina, ka tieks ievērot noteikumi. Tātad komisija uzskata, ka jūs ar saviem priekšlikumiem mēģināt 95. 69 eh, direktīvas priekšlikumu, regulas priekšlikums saglabāt, eh, direktīvas līdzinējās priekšlikums arī līdzinējā līmenī, un arī jaunā regula kādā ziņā šeit nenodrošina, eh, nesamazinās. Un mēs ceram, ka jūs grozījumi arī nē. Paldies! Paldies! Kelikungs! 5 minūtes. Eh, paldies priekšsādātāju un paldies arī visiem runātājiem. Es domāju, ka galvenie jautājumi bija skaidri un diezgan nepārprotami. Sākotnēji tika izskanēta divreiz vārds confusion, apmulsums, un tieši vēlēšanās izvairīties no šāda apmulsuma sajukuma Tas ir viens no svarīgākiem uzdevumiem. Tātad, ja mēs runājam tieši par patērētājiem, kas var izmantot datus, kas viņu rīcībā, bet eh, vēl svarīgāk par šādu izvairīšanos apmalsumu ir nodrošināt skaidrību patērētājiem par to, kāds ir viņa tiesības un kāds tad ir iespējas izmantot viņa datus. Un īpaši, kur mēs runājam arī par nepieciešama veidot skaidru un nepārprotamu piekrišanu, rēģējot arī uz patērētāju vajadzībām. Bieži vien īstenībā jau patērētnieki ir noguruši no dažādiem jautājumiem par datu izmantošanu, un citreiz tik ātri ieklikšķina un piekrīt, nemaz nezinot, kas tas īsti ir. Tātad mēs likumdošanu vēlamies noteikt garantijas personu aizsardzībai. Tas jau arī, kas noteikts līdz 95. gada direktīvā. Un lai būtu arī reāli īstenojami šādi uzdevumi un tiesības. Atsevišķi kolēģi, Silvija atsaucās uz delegētiem aktiem, mēs vēlamies to redzēt līdz minimumam. Delegētie akti. Tikai ir parasti korekcijas, kas jāveic um, par nepareizi vai nepilnīgi izdarīto darbu likumdošanas posmā. Un tāpēc mēs tos vēlamies minimalizēt. Viens pieturs aģentūra. Tas uzreiz runa par daudziem biznesa interesēm. Tas ir absolūti svarīgi. Jums ir arī kaut kādā, protams, šāda regula visā Eiropā. Tad arī šāds viens pieturs aģentūra, protams, tam ir jēga. Un mēs nevēlamies, lai tas kaut kādā veidā ierobežot tirgus darbību. Tālāk par datu pārzini un datu uzraugu. Pilārs šeit par to runājot, jā, te nepieciešams, lai datu pārzinis zināt savus pienākumus un skaidri tikt nodalīts, ko dara datu pārzinis, ko dara datu uzraugs. Un būtu atrunāt šī darbības veids. Mm, maziem Te ir jāskatās, protams, ir dažas lietas. Te atsevišķi daudz uzņēmumi ir nobežījušies par to, kā šos atomus praktiski varēs īstenot. Un te mēs izvedam kaut kādu ap, mm, nepamatotu skaitli. Uh, Nu, tas varbūt ir tikai matemātiskās formulās labi izskatās, bet eh, realitātē tas īsti neatbilst. Un, un tādēļ nevajadzētu runāt par eh, galu galā uzņēmums ir uzņēmums neatkarīgs no tā lieluma. Un te ir dažas lietas, kas mums ar vienu satrauc. Un šorīt jau man bija arī sarunas pie brokstīm par to, kāds ietekmēs finanšu nozari. Uh, Viņi baidās par atsevišķajām sekām, tāpat arī veselības nozarē mums tad tas jāapzinās un jāņem vērā. Galu galā viss šīs nozars arī izmanto ļoti daudz datus, un mēs nevaram nostādīt viņus tādā situācijā, ka mēs varam neparedzēt sekas, kas īstenībā ierobežos un neļaut finanšu sektoram un veselības nozarei uh, darboties pilnībā. Tas mums jāpatur vērtām. Un tāpat arī varbūt vēl citi apsarumi, kurus tad vēlāk um, izskatīsim. Tātad, kādā ziņā, jā, mēs izvēlamies, lai nodrošinām nepieciešamos aizsardzības pasākumus individiem, un no vienas puses, un otras puses mēs nevēlamies arī ierobežot mazo un vidēju uzņēmumu darbību. Un īpaši inovācijas, kas viņiem ir tik ļoti svarīgs, par ko mēs visu laiku Eiropā šeit runājam, uh, un, zinām, mērā, kur Eiropa, protams, visu laiku ir iekavējusi. Un uh, esam gatavi tagad panākt um, arī šeit vienošanos ar kolēģiem. Paldies! Labi, paldies! Atgādīju, kā itrē balsojums būs 21. februārī. Tagad uh, ienāk Sīrijas ministri, ja vēlties pamest zāli, dariet to tagad, lai nebūtu. Uh,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 Bene, prima di tutto. Nu, ļoti labi. Sāksim ar pateicības vārdiem ministrei Pat Rabitai, īrijas komunikāciju, enerģētikas un dabas resursu ministrei no padomes prezidenta prezidentūras, prezidējošās valsts. Paldies par piedalīšanos mūsu pirmajā sēdē 2016. gadā. Vārds eidots ministrē lūdzu. Madam Chairperson, um, distinguished members. Cienītā priekšsēdētāja dāmas un kungi, es, um, iepazīstināt jūs ar īrijas prezidentūras programmu Eiropas parlamentā. jau vairākus gadus esmu iestājis par arī Eiropas parlamentu papildus lomu. Un katrā ziņā es arī apzinos un arī augstu vērtēju parlamentu augsto lomu demokrātijas procesā. Nodrošinot caurskatāmāku un demokrātiskāku Eiropas Savienību, kas kalpo Eiropas iedzīvotājiem. Tas ir absolūti svarīgi arī Eiropas pilsonības pilsoņu gadām un tāpat arī jautājumos, kas skar enerģētiku rūpniecību. Irijas prezidentūra sagaida, ka mums būs ļoti arī konstruktīvas attiecības ar parlamentu. Vienmēr centīsimies būt atvērtā un spēcīga prezidentūra, kas arī mm, vērst uz efektivitāti un, un koncentrējas uz rezultātiem. Es augstu vērtēju šīs komitejas zināšanas un profesionalitāti Balstoties mūsu sadarbību, es domāju, ka mēs varēsim ļoti labi strādāt arī pie jauniem priekšlikumiem. Mūsu attiecības jau veidojušās iepriekšējos kontaktos un sarunās, tāpat arī jau arī Satorija kundze kopumā, un tāpat arī ar ļoti produktīvu rizīti itre komiteju vizīti Dublenā. Vadošās uh, prioritātes ir šādas trīs izaugsme, stabilitāte un darba vietas. Ir izstrādās, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība galvenos savus centienus tieši velta ekonomiskai stabilitātei, gan darba vietu attīstībai un ja, izaugsmes veicināšanai. Īpaši mēs liksim arī akcents uz tām likumdošanas institīvām, kas veicina Eiropas institīvas un nodrošina Eiropas iekšējā tirgus attīstību un digitālās attīstības virzību. Uh, Iekšējais tirgus jau ir devis būtiskus rezultātus, uh, un īrijas prezidentūra, protams, arī vēl turpinās šo darbu, lai arī turpinātu jau vienu no tā tirgus akta uzstādījumus un tos attiecināt arī uz digitālo tirgumu, digitālo tirgumu, kas ir atspoguļots paša parlamenta priekšlikumā, rezolūcijā. Tātad mēs te runāsim pie jaunā vienotā tirgus akta divi pasākumiem Eiropas ekonomikai nepieciešama spēcīga infrastruktūra, tieši tāpēc Irijas prezidentūra arī uzskata, ka Connecting Facility Europe um, ir uh, absolūti svarīgākais, lai nodrošinātu arī tālāku attīstību Eiropas komunikāciju, telekomunikāciju tīklu izveidē. Un tieši tie divi arī iekļaujas arī mana ministra portfelī. Kīpras prezidentu jau panāca vienošanas Eiropas parlamu enerģijas vadlīnijās. Uh, un te liels uh, pateicība pienāks tieši Karējo de Kampos kungam. Vienošanās uh, telekomunikāciju vadlīnijā būs absolūts, uh, absolūta prioritāte arī tūlīt nekavējuši, ko mēs izcināsim padomē. Tāpēc arī runājam par daudzgadu budžeta schēmu. Mēs, kā prezidentūra, uzskatām, ka tas tikai loģiski un pamatoti, un uzskatām, ka atsevišķās uh, budžeta līnijas, uh, nav, uh, budžeta pozīcijas, piedošana, nav jāsaskaņo konkrēto naudas pieejamo summu, bet gan jāskatās par politiskām prioritātēm. Nu, šis darbs jāturpina. Un Irijas prezidentūra arī, mm, arī skatīsies, kādas viedokļas dalībās ir gatavas atbalstīt, un līdz ar to arī, kur tieši mēs varēsim sadarboties Eiropas parlamentu. Ar um, lielu interesi sekojam arī Tazinaski kungā sagatavotam ziņam projektam, un tāpat arī mums ir līdzīgas arī debats jau padomē. Īrijas prezidentūra mēģinās panākt galējo formulējumu padomas pozīcijai, un tieši tāpēc arī būs svarīgs sarunas ar parlamentu, un es šodien vēlāk plānu tikties ar Tazinaska kungu un izskatīt viņu kopā arī iespējamo tālāko virsību šajā jautājumā jau pirmā lasījumā. Tad ir vēl divi papildus citi telekomunikāciju dokumenti, kas izriet jau arī no Kipras prezidentūras dialogu sarunām. Par publiskā sektora informācijas otrkārtēju izmantošanu, kas nodrošinātu arī valsts sektora piekļuvi publiskā sektora informāciju par mazām vai vispār bez kādām izmaksām. Šī ir jauna tāda um, pieeja, kas varētu radīt produktus gan biznesiem, gan iedzīvotājiem. Un tas ļoti svarīgi, lai mēs arī varētu paveikt no to iekšējo tirgus izveidi, digitālo tirgus izveidi. Tāpēc vēlos norādīt, ka parlaments un parlamenta delegācijas vadītājs Kalfinkungs um, arī apliecināja savu interesētību, un mēs no savas puses tieši to pašu. Un otrs uh, dokuments, par ko runās, ir Eiropas drošības un komunikāciju aģentūra ENISA. Tad mēs skatāmies arī par papildus jauno mandātu izstrādi Eiropas kiberdrošības telpas izveidēji. Ličinējais mandāts jau arī izticēs pēc pāris nedēļiem un, un mēnešiem piedošana, un tāpēc prezidentūra, īrijas prezidentūra ir interesēta, lai panāktu vienošanos padomēm parlamentā. Uh, un līdz ar to nodrošināt skaidrību par Enisa nākotni. Parlaments un padome ir viensprāts par to, kā tīklu drošība un kiber eh, noziegumu un kiberdraudu pieaugums ir ļoti satraucošs. Un tieši tāpēc ir nepieciešams eh, rūpīgi par to domāt un steidzīgi rīkoties. Tieši tāpēc jau ir ieplānots ja arī pirmais dialogs tuvāko dienu laikā, un šo jautājumu mēs arī skatīsim kopā ar Čičestera kungu jau šodien. Mēs jau arī tikāmies pirms pāris mēnešiem. Tālāk tiešaids transakcijas, kas ir absolūti arī svarīgs elements Eiropas iekšā tirgu digitālā ziņā. Te mēs runājam priekšlikumu par Eiro, um, elektroniska identifikācija un uzticības pakalpojumiem. Te ir ļoti svarīgi. Šie jautājumi, protams, nav vienkārši, un es arī nesen piedalījos telekomunikāciju padomē, kuri ministri tieši arī aktualizēja galvenās bāžas. Skaidrs, ka daudz vēl darba jāiegulda, vēl atsevišķos jautājumos. Tomēr man tas šķita ļoti iedrošinoši, plašais atbalsts atsevišķajiem priekšlikumiem. Un tieši tāpēc arī kā ministrs sacīju, ka mēs arī strādāsim, lai nodrošinātu labāku iznākumu. Tālāk arī sarunas turpināsim gadu laikā. Un tieši tādā kontekstā es arī apsveicu neseno viedokļu apmaiņu ar komiteju, un es zinu, ka ar vienu spēkā ir atsevišķi noteikumi. Par jūdžulāju jautājumu mēs domājam, ka mēs varētu arī turpmāk panākt risinājumu. Tīklas drošība ir viens no galvenajiem pamatnosacījumiem, lai nodrošinātu ekonomisku attīstību arī digitālajā darba kārtībā un dabūt arī nodrošināt kiberdrošību. Mēs sagaidām, ka komisija nāks klajā šādu stratēģiju pavisam drīz, un tam sekos arī likumdošanas priekšlikums, kur nodrošinām arī pamatprasības tiešsaites pakalpojumiem. Mēs domājam, ka prezidentūras laikā mums izdosies panākt nozīmīgu progresu šajā ziņā. Mēs darām sniegt atbalstu arī maziem uzņēmumiem un patērētājiem, veicināt viņu uzticību darbībām un ekonomikai tiešsaits režīmā. Tas ir iespējams tikai tad, ja, protams, nodrošināts nepieciešamās uh, struktūras. Digitālais savienojums un to plašāk uh, attīstība ir absolūti svarīga. Tātad šeit arī ziņojums, kur mēs uh, gaidām no komisijas puses šī pirmā ceturkšņa, pirmā ceturkšņa beigās. Īrija jau 2012. gada augustā nāca klājā ar savu ziņojumu par platjoslas savienojumu ieviešanu, un mēs norādām uz papildus čēršļiem, kavēļiem, kas neļauj vēl visur ieviest platjoslas savienojumus. Un mēs domājam, ka šeit arī būs turpmākās debats jāorganizē šajā būtiskā jautājumā. Mēs arī plānojam izskatīt iepriekš publicētos priekšlikumus par piekļuvi tīklam Prezidentūra risinās šos jautājumus arī 13. gadā, kas reizē e ir Eiropas pilsoņu gads. Prezidentūras darbs tad nāk īstā brīdī, paskatoties, atskatoties nu pat komisijas veikto digitālās agendas vidustermiņa vidusposmu pārskatu. Mēs uzskatām, ka mērķis ir jāsaglabā ļoti augsts, lai saglabātu savu konkurētspēju un tempā ar visu pasauli. Es piekrītu komisārai Krūzai, ka šobrīd ir pienācis tiešām laiks arī īstenot šos secinājumus, kas atspoguļot vidustermiņu pārskatām. Un tāpat arī nākošu gadu jūnijā ir plānota arī digitālās agendas sanāksme Dublinā, un es aicinātu jūs arī piedalīties. Prezidentūra šobrīd ar komisiju kopā veido šo konferenci. Tāpat arī vidusposma pārskats aktualizēja pētniecības un attīstības lomu mēs vēlamies norādīt būtiskās sinerģijas, kuram iegūt. Tāpat arī mēs aprīlī sagaidām, ka komisija publicēs savu paziņojumu par enerģetikas eh, tehnoloģijām un turpmāko Eiropas enerģetikas politiku. Šis paziņojums turpinās arī mūsu jau nostādījumu, uzstādījums 2020 stratēģijai un tālāk arī iezīmēs jau turpmāko ceļa karti 2050. gadam ministriem būs iespēja šo Eiropas komisijas paziņojumu papspriest arī jūnija padomē. Konkurētspēja energo tirgu ir absolūti svarīga, lai Eiropa varētu sasniegt savus mēķus, nodrošināt konkrēts iegūmus gan arī Eiropas mājasemniecībām, gan uzņēmumiem. Mēs skatāmies uz, arī uz Eiropas energo tirgu Un uzskatām, ka jānodrošina, nu, protams, tie būtiska. pie šiem jautājumiem. Tāpēc mēs sagaidām arī, ka Eiropas uh, jūnijā energo padome varēs pieņemt attiecīgos secinājumus. Iekšējais energo tirgus var absolūti arī īstenot savu potenciālu, un tādēļ man būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokļus pār šo paziņojumu un īpaši par profesora Būzeka plāniem attīstīt savu priekšlikumu, uh, kā ziņojumu par šo priekšlikumu. Sekojot ļoti veiksmīgai Kipras prezidentūrai, mēs vēlamies tālāk attīstīt arī drošas, atklātās uh, jūras, naftas un gāzes aktivitātēm. Te plānotas paziņojums arī no komisijas un tālākās atfriedas arī 22. februārī Un mēs abi arī kopā ar ziņojumu sagatavotā uzskatījām, ka varam panākt vienošanos. Galvenais Eiropas mērķis ir, protams, nodrošināt zemo oglekļa ekonomiku, kas veicina attīstību, konkurētspēju, jaunas darba vietas, energodrošību un vidas kvalitāti. Atjaunojamie energoresursi būs absolūti svarīgi, lai mēs arī vērotu apkopot savas enerģiju nākotnē. Tāpat arī nodrošinot, kā arī elektrības ražošanā arvien mazāk izmantojam oglekļu, jeb um, šos tradicionālos resursus. Un mēs skatāmies, kā bio uh, dažādi veidi um, šķidrumu izmantošana būtu nākotnes arī modelis. Tad mēs skatāmies uz ilgtermiņa attīstību un dažāda veida biodegvielas izmantošanu, reiz atzīstot negatīvās sekas uz pārtīkas ražošanu pasaulē. Tas, ko mēs redzam šobrīd, gan vīdes uh, padome, gan arī ekonomikas padomas savstarpēji um, ir saistīts, un arī martā vīdes padomē mēs kopīgi veidosim progresu ziņojumu abām padomēm, un to tālāk veicīsim jūnijā. Līdz ar to Lietuvas prezidentūra pārņems labu pamatu lai tālāk šis jautājums risinātu arī sarunās ar Eiropas parlamentu. Par šķidrajiem biodegvielām mēs te eh, vēlamies vēl turpināt debats par biomasas debatēm. Mēs sagaidām arī komisijas priekšlikumu, direktīvas priekšlikumu par biomasas uh, eh, ilgspējību. Uh, Mēs tāpat arī sagaidījām komisijas vadlīnijas par atjaunojamo energoresursu atbalsta schēmām un sadarbības mehānismiem, kas jau bija plānot 2009. gada atjaunojamo energoresursu direktīvā. Tāpat arī vēlos tā atsaukties uz Rūkungam, Rolkungam, sagatavot ziņām projektu par atjaunojumu energoresursiem kurai tieši runāts par šiem jautājumiem. Tad es sagaidu, ka visas trīs Eiropas iestādes strādās pie atjaunojuma eiro energoresursiem un norādīs to kā vienu no galvenajiem mērķiem. Viens no galvenajiem mērķiem būtu apzināties tehnoloģijas izmaiņas un noteikti, kā, protams, ir jāievēro Eiropas noteikti 2020 tehniskās progresa mērķi. Apsveicu Turmiskungu arī par viņu sagatavotu ziņojumu projektu jau Dānijas prezidentūras vietā par energoefektivitāti. Un visbeidzot, tad mēs skatāmies, ka mēs arī atbalstām politiku, kas ir vērsta uz jau pastāvošo energo iekārtu aktualizēšanu un modernizēšanu. Mēs uzskatām šādas investīcijas absolūti liederīgas, lai nodrošinātu arī gudras elektropārvades tīklu izveidi, uh, un arī gudrus uh, energo skaitītājus uzstādītu. Tātad, kādā ziņā mums ir plānot šos atomus apspriest aprīlī energo padomē Dublinā. Tad mēs runājam par ārējām energo resursiem. Uz par to, kā mēs varam arī reaģēt uz klimatu pārmaiņām. Es domāju, ka ir jānodrošina mūsu visas iespējas uh, un Eiropas Savienībai jāspēj sadarboties arī citiem reģioniem, lai nodrošinātu arī ilgspējīgu energo risinājumu. Un tāpēc mums jābūt vienotiem, solidāriem. Šādā ziņā arī es augstu vērtēju arī Hercogs kundzi sagatavoto jautājumu par ārējās energo sadarbību. Mēs te vēlēsimies, ka tā ziņā arī izveidot tīrās enerģijas uzdevumus, kur mēs runājam par eh, energoresursu diversifikāciju un citiem jautājumiem. Mēs skatāmies arī uz plašāko sadarbību energo jautājumos, un tos apspriedīs ministri arī energo padomē jūnijā. Un mans galvenais jautājums, protams, arī nav tikai viens, bet jūs zināt daudz jautājumu, kas man svarīgi, piemēram, kodola enerģija. Jūnijā arī mēs uzklausīsim komisāru Otingeru, kurš varēs arī sniegt mums aktuālu informāciju par kodo nozars attīstību. Un tāpat arī te ir ļoti svarīgi Kremerkunga jaut, um, ziņojumi par kodot drošības jautājumiem, un tāpat arī Čičester kunga par attiekšanos no kodola enerģijas ziņojums. Nu, mēs tad kādā ziņā sagaidām šos jautājumus no jums arī papildus ierosinājums mūsu padomjas darbam. Tas kopā veidojas tādu ļoti labu impulsu. Prezidentūra savā arī energo padoms lom, vadītāju lomā arī, protams, seko lielajam Eiro samitām noteiktajām energo vadlīnijām. Un pirms es beigšu, es vēlos jums atgādināt, kā arī mums ir plānota neformālā energo mm, padome aprīlī Dublinā, tālāk konference maijā, digitālās aģendas sanāksme jūnijā. Un tāpēc aicinātu visus piedalīties arī šīs komitejas locekļus šajās konferencēs un šajos mm, padomēs. Mums būs, protams, ļoti noslogot darba kārtība, un es domāju, ka tas būs būtisks ieguldījums mūsu kopējiem mērķu sasniegšanā. Uh, lai nodrošinātu tādu arī sabiedrību, kas spējīga rīkoties un darboties digitālā vidē. Lai mēs nodrošinātu savstarpēju savietojamību digitālajā piedošana energotirgu un nodrošinātu arī ilgspējīgu ekonomikas attīstību un konkurētspēju, vienlaikus aizsargājot vītību. Un ne tikai līdz 2020. gadam, bet līdz 30. un jau virzoties arī 50. gada, kad būtu at, sasnieguši mūsu mēķu ekonomiku brīvu bez no oglekļa. Un mēs ceram, ka arī ar jums, kolēģi parlamentā, mēs tiešām sasniegsim kopā šos mērķus. Paldies! Grazie, ministra! Paldies, ministra kungs! Jone, molto puntu! Par eh, šo ievedrunu bija ļoti punktuāls, un tagad sāksim ar eh, eh, pirmo ciklu grupu atbildīgiem uz kuriem atbildēs pēc tam ministrs un tad pārējie. Te Kastilija kundze. E, eh, muchas gracias, e, presidenta. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Sveicu ministra kungu. Mūsu vidū mēs eh, ar komiteju devāmies uz Dublinu, tur tikāmies, varējām tagad iepazīties arī Briselē, sagatavošanas un informatīvajās īrijas prezidentūras rīkotajās sēdēs pirms jūsu prezidentūras sākuma. Pirmā lieta, ko vēlējos teikt, ka mm, šī komiteja ir mm, tāda, kas sniegs jums lieliski iespēju sadarboties ar mums pie jautājumiem, Kas ir mūsu kompetencija, ministra kungs? Jūs eh, sniedzāt mūsu un jūsu darbību kopskatu prezidentūras laikā. Tas bija ļoti pilnīgs un detalizēts pārskats, bet man jāteic, ka ir likumdošanas projekti gana daudzi, bet to vidū ir jautājumi, kas noteikti veidos sabiedrisko viedokli, un bū, tam būs ieteikumi enerģētikas tirgu. Runājot par likumdošanas priekšlikumu, priekšlikumiem, kas būs īrijas prezidentūras laika grafikā, telekomunikāciju ziņā mums noteikti būs Eiropas eh, šī Europe Connecting Europe Facility ar infrastruktūru, kas ļaus attīstīt jaunus tīklus un uh, iespēju arī pātrināt savienojumu, savienojumus. Um, un tas ir tāds jautājums, pie kura jūsu uzmanību īpaši vēlējos vērst. Un, uh, Runa ir par telekomunikāciju jomu, kura piedzīvo īpašas grūtības. Nu, tas ir tāpat kā to atstāt bārenīša lomā mūsu eh, kompetenču vidū. Tāpēc eh, aicinām īrijas prezidentūra tam, tam pievērst īpašu uh, uzmanību. Tālāk ir arī aģentūra ēnisa, kuru minējāt, tā ir ļoti liela nozīme, un ir temati jautājumi, kas tieši nesaistās ar jūsu atbildību, bet ar citu atbildību, tomēr, kas atstāja iespaidu uz uh, digitālo sabiedrību un enerģētiku, un jo īpaši es domāju par elektronisko identifikāciju, kas cieši saistīta ar eh, aspektiem, kurus eh, minējāt, saistībā ar ilgspējīgu attīstību. Un nu, tie ir temati, kurus mums ir jāskata šeit komitejas ietvaros. Vēl cits svarīgs jautājums ir eh, emisijas tiesības, izdošanas tiesības. Šodien tiksimies arī ar jūsu kolēģi, rūpniecības ministru. Par to tad arī varēsim runāt ar viņu. Bet, nu, tie ir jautājumi, kas tieši nesaistās ar jūsu darbības jomu. Vai runa būtu par elektronisko identifikāciju vai backloading par kuriem es atkal vērsīšos pie jums, lūdzot īpašu uzmanību tiem pievērst. Un vēl arī ir citi jautājumi, kur mēs abi zinām, ka mūsu kompetences ir kopīgas un vēlējos jums apliecināt mūsu labo gribu sadarboties. Paldies, Dācis Lūdzu! Ačiū gerbama pirmininkė. E, ačiū gerbamas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos pateikties ministra kungam par ļoti detalizētu pre prezidentūras programmas prezentāciju. Lietuva ļoti daudz arī pārņems darbu no īrijas. Kā mēs zinām, komisija un padomi ir vienojusies, ka līdz 2014. gadam Visam enerģijas tirgum ir jātiek noslēgtam un 2015. gadā. Neviena dalība valsts nedrīkst tikt izolēta no Eiropas elektriskā tīkla, taču šodien situācija ir sarežģīta, ir nepieciešams liels investīcijas, ir projekti, kas nepiesaist daudz privāto investoru interesi. Jautājums ir sekojoši, vai šī vienošanās un šī stratēģi, šis strateģiskais mērķis tiks sasniegts eh, eh, jūsu prezidentūras, Lietuvas prezidentūras vai citu prezidentūru laikā. Savā programmā jūs daudz nerunājat par enerģiju, jūs runājat par digitālo uh, programmu un citiem svarīgiem jautājumiem, bet ir svarīga šī praktiskā saikne starp gāzu un elektrību. Infrastruktūra jautājums aktuāls, jo ja mums nav alternatīvas, tad šīs, šie resursi vairs nebūs ekonomiski, bet politiski, jo piegādātāja valsts spēlē lielu politisko lomu. Un šeit runāja par Baltijas valstīm, kas arī var ekonomiski būt zaudētājs. Uh, Jūs sakat, ka palielinat rīcību arī enerģijas koordinācijas jomā, nodrošinot vai efektīvāk šo koordināciju Eiropas līmenī. Vai jūs varētu precizēt, kā jūs vēlaties sasniegt nosprostos mērķus? Un vai jūs atzīstat, ka šodien lielākā problēma, lai pilnībā varētu noslēgt šo enerģijas tirgu, ir uh, šo saikņu trūkums starp uh, gāzes un elektrības pārvedes tīkliem? Paldies! Paldies, Andris Dotter, tagad lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādētāji. Tiešām ir ļoti labi dzirdēt, ka īrijas prezidentūra vēlas koncentrēties uz digitālo programmu un uzticību vienkošajam tirgumu. Taču uh, bāžas, uh, baumas un debates norāda uz to, ka datu aizsardzība Eiropas Savienībā varētu tikt uh, samazināta, un uh, tas uh, mūs satrauc. Tas var kaitēt uzņēmumu un pilsoņu uzticību. Mūsu spēja aizsargāt viņu pamatiesības Sīrija piedāvāja padomē, ka tie, kuri pārkāps uh, un uh, šādu uzticību, tie netiks sankcionēti. 95. gada direktīva interpretēta īrijā kā tāda, ka tas pārkāp privātuma komunikācijas uh, tiesības. Šajā komitejā daudz piedāvātie grozījumi regulā um, atņem pilsoņiem tiesības autonomiem par savu privātu. Un, protams, tas ir mm, iedrošinoši, ka ir izpriezniet tur valsts koncentrēties uz viedajiem pārvedes tīkliem, taču daži no grozījumiem, kas ir iesniegti šajā komitejā, uh, ir uh, iedvesmoti no Amerikas uh, pieredzes. Uh, kur tiek pārkāptas tiesības. Mums ir Eiropas mazie vidie uzņēmumi, kas arī var izstrādāt uh, šos vidos tīklus un skaitītājus. Un mums nav šeit būtu jābūt atkarīgiem no tā, kas notiek citur. Būtu ļoti interesanti dzirdēt vairāk par jūsu viedokli par šiem jautājumiem un kā esat iecerējis strādāt, lai varētu risināt datu aizsardzību Eiropas Savienībā tāda, kas būtu draudzīga mūsu Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas būtu arī draudzīga mūsu pilsoņiem un nu, kas arī uzlabotu mūsu vēlētāju uh, tiesības, īstenot viņu pamat tiesības. Paldies, Čīčester kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze, gudētais ministri kungs. Esat sveik, sveicināts mūsu vidū. Uh, Prieks jūs vēlreiz redzēt, kā jūs teicāt, tad uh, vēlāk arī mēs tiksimies un runāsim par emisa. Līdz ar to tagad detalizēt par to nerunāšu. Tikai vēlos norādīt, ka esam tagad ļoti svarīgā sarunu stadijā un cerams nonāksim pie vienošanās. Un mēģināsim iekļaut visu parlamentāriešu intereses lūgumus. Es gribu runāt par enerģijas jautājumu. Uh, Šeit mums ir uh, daudz ambiciozu programmu, daudz lielas ambīcijas Eiropas līmenī enerģijas jomā, lai mēs varētu sā, uh, sasniegt iekšējo tirgu, lai arī varētu sasniegt uh, zemā oglekļa ekonomikas mērķus. Bet, nu, lai to visu varētu uh, iegūt, tad ir nepieciešams ļoti liels investīcijas, runājam par supertīkliem, viedajiem skaitītājiem, vai arī, lai stiprinātu uzlabot esošos pārvedes tīklus un piekļūtu pie e, atjaunināmām enerģijām. Es gribētu zināt jūsu pārdomas pār finanšu līdzekļu palielināšanu šo, šīm infrastruktūras investīcijām. Uh, Protams, laikā, kad ekonomikas saskars ar izaicinājumiem, šis jautājums ir vēl jo aktuālāks. Es varu atbalstīt jūs noteiktās prioritātes. Es vienkārši gribētu zināt, kas jums būtu sākāms un vai jums ir kādas pārdomas par to, kur mēs dabūsim naudu. Grācija, kolēģi. <coughs> Paldies Nu, ko pēc eh, šīm pirmajiem jautājumiem no politisko grupu pārstāvju puses vārds ministra kungam lūdzu. Uh, thank you very much. Liels paldies. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies eh, kolēģiem, kuri uzdeva ļoti svarīgs jautājums. Esmu pateicīgs par to, ka piedāvāt sadarboties ar prezidentūru, lai īstenot mūsu programmu. Gan arī visi, kas izteicās, atsaucās uz iekšējo enerģijas tirgu un uz progresu, kāds ir jāveic. Termiņš ir tepat apstūri, laika ir maz, Arī komisijas izvērtējumā mēs redzam, ka mēs redzam, ka ir jādara vēl ļoti daudz, apmēram 101 aktivitāte un 20 ir attiecas tieši uz dalību valstu kompetences lauciņu. Ir ļoti daudz darāmā, lieli izaicinājumi, bet es domāju, ka mēs esam vienoti vienā lietā, proti mūsu pārliecībā pār nepieciešamību progresēt, cik vien ātri varam, lai varētu noslēgt izveidot iekšējo enerģijas tirgu, pat ja mēs atzīstam, ka tas ir saistīts arī ar šī tirgus izveidi un risināt ļoti sarežģīts jautājums, kā piemēram regulatīvos jautājumus, un pat ja infrastruktūras jautājumi tiek risināti pēc tam. Tā kā Stīļo kundze arī uzsvēra dažus no šīm izaicinājumiem, arī Čičisers kungs par to runāja viņa pēdējā komentārā. Protams, viņam ir taisnība. Investīcijas nozīmē lielu naudu. Taču ir grūti, manuprāt, samierināt uh, paziņojums, kāds mēs dzirdam Eiropas Savienības uh, Eiropas Savienības uh, virsotnē, kur mēs runājam par nodarbinātības nepieciešamību, un tajā pat laikā mēs neīstenējam pasākums, kuru mēķis ir tieši veicināt izaugsmu un nodarbinātību laikā, kur vismaz Eirozonas valstis atrodas recesijā. Nav gluži tā, ka šīs investīcijas nebūtu pieejamas. Jautājums ir, kā mēs tieši izmantojam šīs investīcijas. Kā mēs tās pārvēršam par produktīvām investīcijām enerģijas jomā, par, teleko, par telekomunikāciju nozaru runājot. Mēs redzam, ka privātai nozare ir gatava piedalīties enerģijas sektorā, protams, tas ir problemātiskāk un tas ir saistīts arī ar jautājumu, kur uzdevu Lietuvas kolēģis deputāts par trūkumiem, kas attiecas uz gāzes un elektrības tīklu savietojamību. Kad mēs runājām, piemēram, par projektu obligācijām. Es gribētu, lai tās tiktu izstrādāts un piemērots ļoti konkrētā, skaidrā veidā. Es atkārtoju, nav jau tā, ka nebūtu pieejami finanšu līdzekļi. Jautājums ir par to, kā tādā jomā kā enerģija, kur ir novērojami uh, desmitiem gadu ilga attīstība starp to, ko mēs nolēmjam un to, ko mēs īstenojam. Mums ir jāsniedz drošība, skaidrība, lai varētu piesaistīt investīcijas. Ja planē šaubas par Eiropas enerģētikas politiku, ja investoriem nav skaidra priekšstata par to, vai mēs mainīsim virzienu, uh, tādā vai citādā veidā, tad, protams, investīcija pieplūdums būs zemāks. Tādējādi, manuprāt, ir ļoti svarīgi risināt jautājumus, kur ir identificējusi komisija un īstenot arī viņu noteiktos pasākums, lai radītu tieši šo skaidrību. Es zinu, ka izaicinājums ir liels, jautājumi ir jūtīgi, vēl kas Tilo kundze un arī citi deputāti runāja arī par SEF un arī tas sniegs savu ieguldījumu. Es nezinu. Mēs nezinām, kāds tad izskatīsies daudzgadu finanšu plāns. Es nokatīšu no krēsla, ja tur būs kāds uzlabojums un lielāki finanšu līdzekļi, bet nu redzēsim to visu februārī. Bet būtu ļoti žēl, ja tiktu samazināt tā tad arī šī apņemšanās. Attiecībā arī uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, jo šī ir tiešām iespēja, lai mazinātu tos trūkums, kāds jūs identificējāt savās uzrunās. Fiziskā infrastruktūra bieži vien ir nepietiekama, bet tas viss ģenerē ekonomiskas aktivitātes, rada darba vietas un cerams arī vidustermiņā tas sniegs arī um, izdevīgāks un lētāku elektrību pilsoņiem un ne tikai arī uzņēmējiem. Vairāki deputāti atsaucās uz Enisa, kā es saprotu, piekrīt Čičesterkungam. Tās tik tiešām esam nonākuši tagad tādā uh, pagrieziena punktā. Un šeit ļoti svarīgs ir laiks, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk noslēgt šīs sarunas, bet te gadījumā mēs apdraudām mandātu. Vakardien bija tehniskā sanāksme, un cik es zinu, tad arī šajā tehniskajā sanāksmē panākts progress. Tas nenozīmē to, protams, ka jautājums ir pilnībā atrisināts, bet, nu, esmu cerību pilns, kā efektīvi mēs varēsim atrisināt vēl atvērtos jautājumus. Mēs zinām, kādēļ Enisa loma ir tik noteicoša kiberdraudu pasaulē, pilnā pasaulē. Andersafers kundze, saprotu, ir arī fano par manas valsts futbola komandu, diemžēl. Mēs nenokļūsim līdz finālam ir līdz īrijas prezidentūras beigām, bet ja jūs gribat ar mani sazināties, tad būšu arī priecīgs norganizēt jūsu uh, vizīti, arī jums norganizēt biļets arī Kelī kungam. Es saprotu jūsu satraukumu par datu aizsardzību, un tā nav mana mm, pirmā atbildība, par to ir atbildīga tieslietu un iekšlietu uh, padome un mans uh, kolēģis tieslietu ministrs. Taču es ļoti uh, labi zinu, ka arī Eiropas parlaments nāk, pagājušā gadā nāca klajā rezolūcija par šo tēmu un cik šī rezolūcija svarīga. Par privātumu datu aizsardzību, attīstot to vienoto digitālo tirgu. Ja pilsoņi un ja uzņēmumi vēlas uzticēties e-tirzniecībai, tad jūsu uzdotie jautājumi par privātumu un datu aizsardzību ir absolūti centrāli jautājumi. Pat, ja es teicu, ka tas varbūt nav gluži manā atbildības lauciņā, es runāju un arī runāšu ar savu tieslietu uh, ministru, ar savu kolēģi, kurš tad arī strādā pie šiem jautājumiem priekšsēdētāju. Vai es runāju par ilgu, vai ir vēl kādi jautājumi, kurus varbūt skrien neatbildēju? E, pāraksts, e, identifikācija uzticības pakalpojumi. Iespējams, ka šis ir svarīgākais jautājums telekomunikāciju nozarē. Mēs noteikti gribētu uh, gūt panākums šajā sfērā, bet nu, es negribu izklausīties naivs. Es saprotu, ka šeit ir ļoti izaicinoši jautājumi. Manuprāt, arī parlaments līdz šī gada vidum strādās pie tā, bet arī mums vēl ir daudz darāmā padomē un ir organizēts daudz darba grupas, lai risinātu šo punktu. Cerams, ka nonāksim pie padomus vienotas nostājas. Ir ļoti sarežģīti, jo eh, dažādas dalībvalstis raugās uz šo jautājumu no dažādiem leņķiem. Ir dažas sistēmas ir attīstītākas, citas mazāk, ir, dažiem ir infrastruktūra, citiem nav. Šie ir šie apjomīgie jautājumi, kas jārisina. Bet jāteic, ka šis tiešām ir dosjē, kas ir būtiskākais telekomunikācija jomā, ko mēs risināsim. Un sagaidām arī, protams, parlamentu ieguldījumu. Pašlaik es, mēs arī strādājam pie vienotas padomas nostājas. Tā ir mūsu prioritāte. Paldies! Paldies, ministra kungs! Un tagad otrais jautājuma cikls. Vidal Kadras kungs. Thank you, Mrs. Chair, and thank you very much, minister. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, kas ir ieradies kopā ar mums šodien. Vēlos izmantot šo iespēju un arī apsveikt jūs ar pozitīvu ekonomiskās situācijas attīstību īrijām. Jūs jau zināt, ka jūsu valstī ir daudz draugu parlamentā. Un, zinām, mērā jūs arī bijāt modeļu valsts ekonomiskai attīstībai, un tad tagad mēs gaidām, ka jūs būsiet modeļu valsts ekonomiskā atjaunošanas ceļā. Es neuzdošu nevienu precīzu jautājumu par aktuālo likumdošanu un piedāvātiem projektiem īrī semestra laikā, bet um, varbūt jūs varētu mums pastāstīt jūs vispārējos iespaidus par um, par vispārējo tādu noskaņojumu energopolitikas jomā Eiropas patērētāju starpā. Man liekas, ka mēs te pārāk daudz instrumentu sev piedāvājam vienlaicīgi. Mums ir noteikti ļoti daudz mērķi, ļoti daudzi, e, daudz politikas, daudz mērķi, un dažkārt šķiet, ka šāda mērķa un stratēģija vairošanās, izplatīšanās rada apjukumu. un rada arī, zinām, lielu slogu, ekonomisko un birokrātisko slogu ekonomikai. Un vienlaikus arī, nu, nu zinām, arī rada tāds nobīdes un neatbilstības. Kā jūs to vērtējat, ministrs kungs? Varbūt, ka te būtu jāveido vienkāršāk tāda pieeja. CO2 samazināšanas ietvaros vai citu jautājumu sakarā, piemēram, oglekļa nodokļa ieviešana. Varbūt, ka vajadzētu tad dalībvalstīm atstāt brīvas rokas un elastību rīkoties, lai viņi paši virzīties savu mērķu sasniegšanu. ņemot vērā, protams, savas valsts īpatnības. Izsakot. Varbūt mums būtu pienācis laiks sakārtot šīs visas savas enerģetikas politikas. Paldies. Kelīgums. Paldies, priekšsādātāji, paldies, um, padomu priekšsādātāji lai gan arī Rabitkungs nepārstāv manu politisko grupu, manuprāt, lielākā daļa īru atzīst, ka Viņš ir viens no mūsu kompetentākajiem un spilgtākajiem un godprātīgākajiem politiķiem. To mēs dzirdam arī šodien, kā viņš atbild mūsu jautājumiem un uzrunā mūs. Paldies viņam un par to. Un tāpat arī, ka viņš arī augstu vērtē arī Dānijas un Kipras prezidentūras. Un paldies arī visiem referentiem, kas arī strādājuši. Un viņš augstu arī pamanīja katru individuāli un novērtē to. Mums tas šķiet svarīgi. Tad plānot arī konferenci Dublinā. Man ir prieks tiešām, ka arī komisāri ir solī, so, komisārs solījis ierasties un iezīmēt tālāko virzību. Anes Doters kundze tā ir izgājusi, bet tad mūsu starpā Es ceru, ka mēs varēsim dabūt arī biļetes uz piekdienu, nākošu piekdienu. Tad mēs skatāmies, protams, uz to, ka mēs varētu vēlreiz apstiprināt, ka mēs nevaram pieļaut šādu situācijas attīstību, kur šie smagie pārvads tīkli tiek apturēti, jo ir pārāk spēcīga birokrātiskā aizsardzība. Es vēloties tiešām panākt, lai šīs inovācijas strādā un inovāciju instrumenti mm, notiek vēl par enerģētiku, pavisam īsts jautājums. Plašākā ziņā, plats pašā, pats aktuālākais jautājums ar Eiropas iestādēm mums ir šī fosilā kurināmā importācija eh, atkarība. Mm, ministrs, ko mēs īrijas prezidentūras laikā varētu darīt, lai nodrošinātu to, ka te veicinām energoresursu un vispār resursu diversifikāciju, lai sasniegtu arī 2020 mērķus. Visās 27 dalībvalstīs man tieši satrauc atšķirīgā situācija, dažādi mērķi, kas ir noteikti, un arī atbilstīgi situācijām dažādās dalībvalstīs. Paldies! Tas nav skītālāk, lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já vás také vítám, eh, že jste přijel. Paldies, arī sveicu jūs šeit mūsu vidū. Tiešām apsveicam, ka jūs varējāt ierasties šeit saslušā Eiropā. Gada sākumā nav vienkārši visiem nonokļu šeit, ne visiem deputātiem tas vēl ir izdevies, un tādēļ jūs katrā ziņā apsveicu. par platjoslas ātru internetu saviesnojumu. To es gribētu aktualizēt, un mēs šodien vēl tiksimies un runāsim par šo jautājumu. Manuprāt, tas ir ļoti labi un nozīmīgi, ka tieši īrija šobrīd uzņemas Eiropas Savienības prezidentūru. Jums ir nozīmīga pieredze ar um, platjoslas savienojumu ieviešanu un IT tehnoloģiju attīstību jūsu valstīm. Es uzskatu, ka jūsu pieredze būs ārkārtīgi nozīmīga, turpinot arī šī faila risināšanu. Man nedaudz tāds sarežģīts tehnisks jautājums par surf programmu. Ņemot vērā sarežģītās. Um, sarežģītās arī diskusijas padomē. Vai jūs varēsiet apstiprināt šeit šo Connecting Europe Facility. Vai ten tiks nodrošināts arī nepieciešamais sākotnējais uzstādījums, vai te būs arī? Tālāk kāda virzība? Vai jūs uzskatāt, kā dalībvalstis apstiprinās šo programmu, vai tas tikai paliks kā tāds nākotnes pilots? Kā tad mēs varam piesaistīt un dabūt, atvēlēt tam publiskos līdzekļus? Nozarei, kuru parasti finansē privātais sektors. Komiteja mums par to bija ļoti smagas debatas, kādā veidā un kādā, cik lielā mērā tad mēs runājam par to, ka mēs arī varam arī nodrošināt Eiropas tālāku virzību šajā arī nozīmīgu tehnoloģiju jomā. Kādā ziņā labprāt arī gribēšu arī jautājums pārunāt jums ar jums vēl detalizētāk. Paldies tālāk. Ulskoks kundze. Nu, paldies priekšsēdētāju un eh, sveic ministra kungu mūsu eh, vidū. Mēs jau esam iepriekš tikušies, runājām par vairākām problēmām. Un eh, mēs esam bijuši vienisprātis par dažādu problēmu svāru un sarežģītību. Uh, vairākas komitejas atbildīgas par darbu, ar kuru es nodarbojos, proti identifikācijas jautājumiem. Es neesmu vienīgā atbildīgā, man ir jāsadarbojas ar citiem. Es vēlētos noskaidrot jūsu domas, ko domājat par pašreizējo situāciju padome. Dažādās dalību valstis, ko tās domā, ko jūs domājat, vai iespējams eh, progresēt identifikācijas jomā? Mēs nu, neredzam tādas pašas iespējas, tādu pašu potenciālu, bet tas ir svarīgi. Izaugsme ir nepieciešami labi sākuma apstākļi elektroniskai tirzniecībai, pakalpojumiem. Potenciāls. Potenciāla ziņā ir ļoti liela nevienlīdzība dalību valstu vidū. Kāda ir situācija dažādu pakalpojumu izmantošanā? Tā ir uh, liela problēma. Vēl viens jautājums - enerģētikas politika. Paldies, ministra kungs, ka pastāstījāt par ambiciozajiem projektiem enerģētikas uh, jomā un par atjaunīgām enerģijām jūs jau runājāt iepriekš. Ilgtspējīgais raksturs, šī ilgtspējīgā perspektīva ir ļoti svarīga. Tas ir salīdzinoši jauns tirgus un, un tirgus nosacījumiem jābūt skaidriem. Arī privātajiem investoriem eh, nosacījumiem jābūt skaidriem, ja tie vēlas iesaistīties. Runājot par atjaunojamām enerģijām, šiem resursiem, jāteic, esmu visai pesimistiski noskaņota. Uh, mums neizdodas pieņemt gana daudz lēmumu šeit, mm, Eiropas parlamentā. Mm, tas ir gana nopietni. Mm, par šiem diviem jautājumiem, kurus uzdevu enerģētikas lomā pieņemamie lēmumi, vai mēs ievērosim laika grafiku, kādu jūs noteicāt, jo ir labi izejas punkta apstākļi, ir uh, nodarbinātības krīze, uh, konkurētspējas, kapacitātes krīze attiecībā pret citiem Eiropas reģioniem. Vai tiešām ir jānonāk šādā brīdī, lai zvanītu trauksmes zvanus? Jums ir ļoti ambiciozs laika grafiks. Vai esat pārliecināts, ka varēsiet to ievērot? Es vēlētos uzzināt jūsu viedokli par to. Lielas paldies! Grazie, la parola kolēga Prodi, prego. Paldies, Alek Prodi, lūdzu. Grazie, signora Presidente. Grazie, signor Ministru, par essere. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, eh, ministra kungs, kas esat ieradies pie mums. Es domāju, ka ir vairākas mm, daudz nozaru problēmas, bet es uzticos komandas garam, ministriem, kas strādās kopā. Uh, un kas var izveidot ļoti efektīvu sadarbību. Nu, visu pirms par šo tēmu. Es ļoti rūpīgi interesējos par pielāgošanos klimata pārmaiņām, par grozījumiem, par izmaiņām, kas jāveic teritorijās šajā ziņā, bet tas nebūs iespējams, ja mēs eh, neizmantojam sistemātiski atjaunojamās enerģijas resursus, kas ir izkliedēti eh, teritorijās. Un es domāju, ka šeit mēs varam eh, tiešām lūgt risināt šādus jautājumus komandai, kas ir radusi strādāt kopā. No telekomunikāciju drošības viedokļa, manuprāt, jāpieliek visi iespējamie pūliņi, lai nodrošinātu mm, drošību interneta vidē. Tamdēļ, ka šī kiber uzbrukumi var ļoti nopietni kaitēt dažām valstīm, bet vai mēs varam būt droši? kā tas viss aprobežojas ar drošības aspektu. Manuprāt, mēs varētu paredzēt arī mm, kādus instrumentus datoros vai komunikāciju sistēmās. Tādas sistēmas, kas ļautu piekļūt atsevišķām informācijas daļām un tās nodot lūdzu, nomieriniet mani, kā, kāda tad ir situācija šajā jomā. Un visbeidzot mūsu rekomendācijas. Nu, būtu nepieciešams, lai padome īrijas prezidentūras vadībām censtos atrast finansējumu infrastruktūrām, kas būtu patiesi eiropeiskas. Eiropas finansējums Eiropas infrastruktūrām tas ir ārkārtīgi būtiski savienības attīstībai un arī dzen, lai pārvarētu šo ekonomisko krīzi. Un arī dzen radītu jaunas darba vietas. Paldies Prodīkungam. Būtikofas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais ministrs kungs, paldies, ka jūs atspoguļojāt um, savas prioritātes Tomēr gribu runāt par vēl jautājumu, kas varbūt jums nebija kā viens no centrālajiem, un šķiet, ka tam arī nav saistīti tik daudz likumdošanas priekšlikumu, bet tomēr es uzskatu, ka ir svarīgi runāt arī par jautājumu par lielajām pārmijām. Tātad, ko mēs runājam tiešām Eiropas rūpniecības politika pašos pamatos. Es saprotu, kā jūs to vērtējat pozitīvi un nākotnē saprotat, ka tas kļūs arvien nozīmīgāk. Tomēr um, šī vīzija par to, kādā veidā izveidot veiksmīgu, konkurētspējīgu Eiropas rūpniecības politiku, līdz šim tomēr nav skaidra. Šorīt um, es klausījos, ko teica Britu premjers Kamerons savā runā par um, tad savā runā, viņš daudz runā par konkurētspēju, bet likās, ka viņš neusticās inovatīvai ofensīvai konkurētspējai, jo acīm redzot, viņš sajūt, ka tas ir iespējams tikai tad, kad tad, ja ir apvienojama konkurētspēja plus ilgtspējību, bet viņš tam netic īsti un viņš drīznāk runā par citiem veidiem. Tātad te ir tāda lobbyisms, un mēs redzam, ko mēs dzirdam, ka rūpniecības politikai trūkst šāds skaidras vīzijas. Tāpat arī saiknes starp Eiropas ārējo tiesniecību un rūpniecības politiku. Arī te ir zinām protekcionisms, kas ir ļoti spēcīgs. Es tomēr uzskatu, ka tādā ziņā būtu ļoti svarīgs, lai īrijas prezidentūra neskatītos tikai uz absolūti tuvākajām prioritātēm, bet arī liels pūls veltītu tam, lai risinātu šādas diskusijas par rūpniecības politiku ilgtermiņā. Un es ceru, ka tas nebūs nepareizais virziens. Paldies! Grazie, Mr. Butikoffer. La parola ora a Madame Andre. Varēja, kundze. Gracias, presidenta. Eh, señor... Nolēs, nu, paldies, priekšsēdētāji. Esat sveikts, ministra kungs, mūsu komitejā. Jūsu uzrunā jūs teicāt, ka a, dāžām infrastruktūram būs jāpagaida. CEF, nu, piemēram, vai būs gana daudz a, resursu Eiropas Savienošanas instruments. Tiek Mm, par kuru runāja mūsu kolēģis Tekastjo. Mm, tas ir jautājums, kas arī man ir ļoti svarīgs. Tas ir fundamentāls instruments, kas mm, neko nevarēs panākt, ja nebūs naudas. Un komisija un pārdoma jau ir teikusi, ka budžets samazināsies, un mans jautājums ir šāds. Jūsu paredzētajās darbībās vai īrijas prezidentūrai? Nu, centīsies eh, veikt darbības, lai saglabātu budžetu šajā jomā. Un par rūpniecības politiku, mm, par kur runājāt parlamentā, jūs runājāt par nodarbinātības paudzi. Krīze ir smaga, mēs, mm, mums ir jāzina, kādi ir mērķi, kas ļaus noteikt ceļu, kas jāsaka, un reālas izējas, eh, risinājumus tā, lai veicinātu rūpniecības uzplaukumu Eiropā. Paldies, eh, manā sarakstā vairs nav nu, pieteikušies runā deputāti. Tā tad atkal došu vārdu ministra kungam lūdzu. Thank you, um, thank you, Madam Chairperson. Paldies, priekšsādātā. Daudz jautājumu. Kvadras kungs, Paldies jums par laipniem vārdiem, par manu valsti. Un... Jā, zinām, progresu, protams, esam panākuši pēdējo gadu laikā. Bet nu nevēlētos varbūt pārāk skaļi teikt, ka esam jau izķēpušojušies no visas krīzes, bet um, vēl darbs jādara un būtu svarīgi panākt, lai arī Eiropā, pamatkontinentā, atgrieztos ekonomiska izaugsmē, un tas nozīmē arī labāks tirdzniecības darījums ar valstīm. Mums ir ļoti satraucoši, un ar vienu ir bijis, protams, šis saks, ko radīja kredīt burbulis, brīdī, kad eh, sagrūva celtniecības nozare. Mums nebija valsts ieņēmumi, um, vajadzīgā līmenī, un līdz ar to bija grūtības nodrošināt nepieciešamu valsts finansējumu. Nu, tātad esam sakārtojuši par 85%. Smagsvarus esam jau pārvarējuši, bet tās cena bija ļoti smaga daudziem iedzīvotājiem. Vairāki Eiropas deputāti arī šeit runā par uh, izaugsmi, Eiropas izaugsmi kopumā, kas ir absolūti pirmais mērķis, Par to arī vēlāk varēsim runāt. Kad atbildēšu uz jautājumu ar Mrs. Andrējas Barējās un citu. Par jūsu priekšlikumu, Kvadras kungs. Vai enerģo, energo politiku varētu padarīt vienkāršāku? Nu, būtu jau kolosāli. Es to pirmais atbalstītu. Dažs jautājums nevar vienkārši padarīt saprotams, skaidrs un vienkāršs. Un enerģētikas politika ir ļoti sarežģītas. Es nesen runāju tieši ar tirgus dažādiem spēlētājiem un tie, kas ir iesaistīti Eiropas modeļu izstrādē. Un te ir skaidrs, ka ārkārtīgi sarežģīts šis modelis. Integrētais tirgus, kāds veidosies. Nesen sāks ar uzreiz pateikt skabo patiesību. Ja mēs runāsim par vienotu integrēto energotirgu, tad tas realitāte sarežģīs vēl vairāk. Bet ir dažas lietas, kuras mēs tomēr varam pateikt, pamatlietas, kas ir skaidrs, daži mērķi, kas ir skaidri, politikas mērķi. Un es domāju, ka tas arī turpināsies tā. Piemēram, apņēmība ieviest atjaunojamos energoresursus, nodrošināt energoefektivitāti Tāpat arī liela apņemšanās, kas saistās ar atteikšanos no oglekļa izmantošanas kā pamatresursu. Neviens man neuzdeva sapīgu jautājumu. Parasti jau deputāti ir ļoti laipni viens pret otru un tā. Kas notiks par mēķiem pēc 2020. gada? Nu jā. Padomē šeit nav skaidras pozīcijas vēl, bet šie mērķi strādājuši ļoti labi. Un tādā ziņā mums ir izdevies panākt arī būtiskas investīcijas jau atjaunojumu rekursu resursu veicināšanā. Jāpasam dažs lietas skaidri. 2020. gads energoinvestīciju ziņā īstenībā jau ir daudz tuvāk nekā mums tas varētu likties. Un ja savulaik nebūtu pateikuši ļoti precīzi šāds mēķis, kāds varētu būt arī pēc 2020. gada, tad jau varētu domāt, ka tieši samazinām šos mērķus un tad arī kopējās investīcijas samazinās. Ja nav skaidrības un pārliecības par tālāko virzību. Tagad šīs debats, protams, par tālākiem mērķiem tikai sākas. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai to turpinātu. Bet, nu, te ir zinām tāda loģika, kādā veidā mēs, protams, arī varam attīstīt savu iekšējo resursu kapitā, kapacitāti. Te ir pilnīgi skaidrs, ka te ir energoefektivitātes programma milzīga loma, jo pirmkārt tas arī saistās ar jaunā darba vietām. Mm Un tad kā Barēras kundze jau uzdeva jautājumu, ko citi arī ir uzdevuši par finansējumu. Mēs saprotam, ka īstā vārdā to saucot, tas būtu daudzgad budžeta schēmas jautājums. Mēs to visu zinām, tas jau nav mans kompetences jautājums, bet um, brīdī, kad Eiropa saskaras ar šāda apjoma ekonomikas krīzi, kāda šobrīd ir tā realitāte. Man priekšroka būtu tā, ka mums nevajadzētu runāt par turpmāko izdevumu samazināšanu. Lai arī šāds instruments kā Connecting Europe Facility sniegtu tieši savu ieguldījumu. Nu, tad ir atsevišķas jomas un arī jūs uzdotie jautājumi, kas saistās ar energoefektivitāti, piemēram. Te varētu būt arī tādi būtiski instrumenti, kas um, varbūt neparādās dalībvalstu bilancēs. Galu galā ir arī atsevišķi instrumenti, kurus jau veido partnerība ar privātu sektoru, un tas neuzrādās valstu budžeta deficītos. un kur ir noteikti budžeta griesti, un kur ir zināmas bažas par to, ka jūs nedrīkstat kāpināt valsts deficītu. Arī šādā situācijā tomēr ir iespējams arī izveidot arī šādus instrumentus partnerībā ar privāto sektoru, kas nerada papildus slogu valsts budžetam un vienlaiks ļauj valstī attīstīties. Es domāju, tieši tāds investīcijas un, uh, ir ļoti pieejams, un tas ir energoefektivitātes programma, piemēram. Un tas ir viens, ka tas ir pam, pam atbalsts mājasemniecībām, tā, bet tas arī būtisks atbalsts makroekonomikai. Es arī piekrītu savam kolēģim Kelīkungam. par vidējiem tīkliem un par inovācijām. Un par to, ka te nav izdevies panākt kompromisu. un ka nevajadzētu to visu tagad nobremzēt ar milzīgu birokrātiju. Viņa jautājums par fosīlo kurināmo ieviešanu, degvielas ieviešanu, protams, ir absolūti svarīgs un kā to varam diversificēt piegādes drošība ir absolūti energopolitikas pašā kodolā. Vienmēr ir šādas bažas, tad, kad jūs esat atkarīgs no ārvalstu eh, importa. Nu, tas ir diezgan arī pārliecinošs arguments arī, manuprāt, tieši, lai mēs vairāk attīstītu savus iekšējos resursus. šis jautājums atkal kļūst aktuāls, tad eh, mēs varētu piekrist, ka mēs samazinām atkarību no fosilējiem avotiem. Es domāju, ka parlaments un padome un arī komisija. Nu, mums ir kopā jāskatās, kāda ir globālās tendences šajā ziņā. Piemēram, slānekļa glāz, at, gāzes atklāšana, tam ir bijusi tieši un milzīga ietekme energo piegādēji ASV un tāpat arī energo cenai. Eiropa tas ir vien ļoti pretrunīgs jautājums. Un te mēs skatīsimies, kāds arī attīstīsies par iespējamo ražošanu. Es domāju, te būs ļoti tāds spēcīgi un virzieni tālāk un signāli, nekā tas varbūt bija sākotnēji uzstādījums ASV. Bet, ja tas tiešām izmaina ģeopolitisko karti, karti globālā mērogā, ja mēs skatāmies, vienā brīdī izskatās, ka ASV kļūst pašpietiekami un pat energoresursu eksportētāji. Tas ir ļoti interesants pavērsiens un tāds iespējas mums arī jāizskata Eiropā. Piekrīt tas Navski kungam par viņa argumentiem par plaķoslas savienojuma nozīmi. Mēs sagaidām arī jūpmāko Eiropas komisijas paziņojumu šajā ziņā. Es jau tikai pieminēju vienu vārdu, to, ka mēs to esam iznoši īrijā. vairāk nekā sešus mēnešus mums bija spēcīgā šī task force darba grupa, kur bija iesaistīti telekomunikāciju eksperti, Um, lielie uzņēmumi un manas ministrijas uh, augsta aranga uh, ierēņi un es pats. Un man bija ļoti svarīgi, lai šī darba grupas rezultāts būtu ļoti izdevies. Un lai tad attiecīgi nozari iemācās, ko nozīmē no, tas no valsts administrācijas puses un otrādāk. Un mēs arī noteicām galvenos šķēršļus, kas neļāva attīstīt šādu spēcīgāku un straujāku platjoslu savienojumu attīst, izplatību. Es domāju, ka daudz barjeras mēs neizdevās atrisināt. Un tas jau tā ir arī modelis, ko varam atkārtot arī visā Eiropā. Tātad digitālā stratēģija, kam komisija pievērs tik lielu uzmanību šobrīd. Nu, tas ir pats kodols, un mēs to varam arī iztenot. Tas nav skiekungs, jums arī piekrītu par budžeta centrālo lomu. Jā, tad mēs runājam par retoriku, un viens ir tas, ko es arī atbalstu, ka retorika ir retorika, bet jābūt ir taustāmiem mērķiem. Nepietiek tikai pateikām šeit tā ir domāta izaugsmē un attīstībai. Tad, tad ir jāskatās pa papildus līdzekļiem. Tātad te nepietiek tikai runāt. Es katrā ziņā arī varu piekrist kamerakungam. Un kā īru ministrs Manuprāt, Eiropas Savienībai ļoti svarīgi, lai, protams, Eiropā un Lielbritānija. Lielbritānija paliek Eiropas eh, arī kā eh, pamatvalsts. Bet, protams, tas ir viņu pašu kompetences jautājums. Bet tā ir attīstība, ko šobrīd neviens nevar ignorēt. Rūpnieciskā spēks un smagsvārds Eiropā ir tieši jautājums par to, vai mums at izdosies atrisināt jautājumu par bezdarbu, bezdarba krīzi, kas skar vairumu dalību valstis šobrīd visā Eiropas Savienībā. Bezdarba rādītājs šobrīd ir ļoti nopietnas visā Eiropas Savienībā, un tādēļ arī rūpniecības stratēģija ir jāpārskat un jānodrošina arī papildus atbalsts lai mēs tiešām panāktu blūžumu. Un tas šobrīd ir absolūti svarīgākais jautājums. Jums ir dalībvalsts, kurā 50% no jauniešiem jaunāk par 25 uh, gadiem ir bezdarbnieki, un tad kaut kas ir jā, jāsaprot. Jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībā ir nesamērīgi augsts. Un vēl skatoties papildus šiem diskusijām. Es ceru, ka būs kāds arī tāda, protams, komunikācijas starp prezidentūru un padomu par īpašo padomu sanāksmi enerģētikai, kas plānota mājā. Un mani kolēģi, protams, arī tieši risina šo jautājumu ar Van Rompuy kungu biroju. Un es domāju, ka tas radīs iespēju jums arī sniegt šādu papildus impulsu un arī aicināt to darīt. Tad vēl par atsevišķām identifikācijām, papildus servisiem, pakalpojumiem tā. Nav tā, ka šobrīd padomēji trūktu tāds ieinteresētības. Manuprāt, līdz šim dalībvalstis jau diezgan skaidri ir sevi pozicionējuši par to, cik svarīgi ir nodrošināt savstarpējo uzticību šajā jomā. Jūs zināt, ka internetu pakalpojumi, interneta uh, datu plūsmas apjomi pieaug ik pat divas, trīs reizes Mēs kāds, protams, nākam no savas kultūras, no savas pieredzes. Atsevišķi dalībvalsts ir veikusi būtiskus ieguldījumus, nu, un jau tālu tikušas priekš, cits vēl nav. Tā ka tas ir šobrīd jau noteikti, ka zināms progress, un tie ir viena no būtiskiem jautājumiem, kurus tam arī varētu skatīt tālāk. Irijas prezidentūrā plānots 10 par 12 darba grupas veltīt šim jautājumam. Tas tikai jums atspoguļo, cik nopietni šos jautājumus mēs skatām. Bet nu nevarētu teikt, ka te trūkst politiskās apņēmības un grupas uh, vēlmes, politiskās gribas trūktu. Īstenībā tie argumenti eh, un tie galvenie jautājumi, kurus jūs šodien aktualizējāt, mm, daudz neatšķiras no tā, kā to arī aktualizē padomē. Tur ļoti līdzīgi aktuāli jautājumi. Un es vēlētos, lai mēs tiešām vienotos un par šiem jautājumiem panāktu strauju progresu. Bet, nu, lai gan sarežģījumi, protams, ir pastāv. Un vēl pāris citi jautājumi. Prodīkums un vēl citi. Ir lietas, ko es saskatīju tikai padomi. Piemēram, rūpnieciskā stratēģija, finanšu politika, budžeta jautājumi. Katrā ziņā arī tas ir mūsu nolūks. Mūsu premjera tīšāk apņemšanās šos jautājumus visu laiku uzturēt darbkārtībā padomē. Ja tie ir tie absolūti lielākie jautājumi, ar ko mums jāskaras. Sakiet priekšsēdētāji, vai kādā aizmirsu kādu jautājumu? I, I, I mean, just to say finally that, that, that on the cyber Un visbeidzot par kiberdrošības jautājumu. Tas, protams, ļoti daudz nodarbina. Jūs zināt, komisija sagatavos pēc tam drīz stratēģiju par kibernoziegumu, noziedzību un kiberdrošību. Un tam sekos arī direktīva. Tas tikai pasvītro cik varīgi, lai mēs panākam vienošanos par Enīsu. Šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Jo, ja mēs šeit izskatām vienu no būtiskajiem priekšlikumiem, kiberdrošības stratēģijā, un Enisas mandāts nebūtu skaidrs, un tas nebūtu pareizi. Šis jautājums ir jāskārto. Par to arī runāšu. Un no jūsu puses Čičester kungs arī plānoja sarunu ar mani kā prezidentūras, eh, ja padomus priekšsādātāju šajā ziņā. Paldies. Paldies ministram par klātbūtni un arī par konkrētajām atbildēm, kāds viņš sniedza visiem kolēģiem. Mums vēl būs arī citas iespējas satikties, kas savukārt attiecas uz mūsu darbu. Jūs zinat, ka ITRE eh, komitejas darbs eh, sākas 16. 15. tieks koordinatori, tātad sanāksme ir 4. Jums vajadzēja pielāgoties arī divu pārējo īrijas ministru uh, ierašanos. Viņi ierodas piecos. Tātad četros sāksim ir komitejas sēdi un piecos tiksimies ārie uh, īrijas ministriem. Paldies! Viss, uh, tad tiekamies vēlāk.